wrong button. Okay, colleagues, can I? Cienījamie kolēģi, aicinu jūs atgriezties pie darba un pirms pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma, kas ir Ajāls Senders kundz ziņojums. Es sveicu viesu grupu. Tur ir teiks, ka tie ir Eiropas eksperti, mēs vienmēr meklējam, Eiropas eksperti šie ir Eiropas, Eiropas eksperti no Lejas Saksijas. Uh, ieradušies Maisners kundzes, pēc Maisners kungas ielūguma. Es jūs sveicu mūsu transporta un turismu komitejā. Es saprotu, ka jūs nākat divās kārtās. Tātad viena daļa grupas jau ir šeit, un, un uh, pēc tam ir uh, otra grupas daļa, un ja jūs viņiem varētu pateikt, ka mēs arī otru grupu, protams, sveicam, man nevajadzēs apturēt debatas sanāksmēm. Uh, Jūs esat laipni sveikti. Šī ir pēdējā darba diena šajā komiteja nedēļā. Mūsu komiteja mums ir virkni interesanti jautājumi, bet es jūtu sveicu jebkurā gadījumā un ceru, ka šī vizīte būs auglīga un rosinoša. Tā kā sveicu vēlreiz Leijas Saksijas pārstāvis. Tālāk. Nākamais jautājums ir ceļu satiksmes drošības noteikumu pārobežu piemērošana. Tas ir uh, Ines Sajala Senders ziņojums. Tā kā dodam vārdu referentei. Paldies, priekšsēdētāji. ir e, ļoti labi, ka mēs atkal varam šodien diskutēt par šo tēmu. Tas bija tāds babērns e, padomē, bet e, tagad, lai jūs atcerētos, kolēģi. jo ne visi jūs darbojāties tik aktīvi līdz, tātad ir pagājuši trīs gadi kopš šī direktīva tika likta priekšā, tad, kad bija Francijas prezidentūras laiks, lai uh, izbeigtu šo nesodāmību, kāda valdīja uz ceļiem. dažādas pārkāpums pret um, ceļu satiksmes drošību. Pagaidām mums nav efektīva e, realizācijas sistēma, lai ārpus e, dzīves e, valsts, tās valsts, kurā cilvēks dzīvo, lai viņus sodītu. Bija bilaterālu nolīgumu sistēma, bet tas nebija īpaši sekmīgi. Īpaši ņemot vēro lielo Eiropas Savienības pilsoņu mobilitāti jo īpaši, kad viņi ir kā šoferi ceļā. Tātad nevis harmonizācija, bet priekšlikums, kas bija nedaudz tāds maigāks, proti informācijas apmaiņa, lai veicinātu šo ceļu satiksmes drošību. Tai sistēmai vajadzēja funkcionēt lai eh, to, eh, lai varētu arī um, kādā veidā vērsties arī dalību valstīs. Komisijas priekšlikums tiek uzlabots gan uh, tās valstis, uh, kuras izraisa šo uh, kriminālu vajāšanu, gan arī tās valstis, kas pārvalda. Un toreiz mēs teicām, lai arī mūsu izteikumos bija runa arī vēl par citām interesēm, mēs tomēr nonācām pie secinājuma, ka eh, komisijas priekšlikuma četrus punktus vajadzēja, eh, vajadzētu ņemt vērā un paturēt. Tātad ātruma pārsniegšana, alkohola daudzums, bezdrošības jostas braukšana. Uh, um, tātad šiem ir jābūt uh, tiem pārkāpumu veidiem, uh, kuri tiek vajāti. Un tā tie izraisa 75% no uh, visiem satiksmes negadījumiem. Proti mums jau ir runa par ceļu satiksmes drošības uh, uzlabošanu. Tātad pirmajā lasījumā mēs uh, šos. Uh, četrus veidus paturējām, bet mēs mēģinājām arī ne tikai ieviest informācijas apmaiņas sistēmu, bet arī citas pasākums veikt, līdz tas ir efektīvi, līdz šoferis zina, ja viņš veic šos pārkāpumus ja tas, piemēram, to uzrāda radara ierīce vai kāda kamera, Ja policists aptur mašīnu, tad, eh, protams, viņš nevar braukt tālāk, līdz viņš nav samaksājis, eh, bet eh, pārbaudes, kuras veids tehniskas ierīces, un tādēļ šis mūsu priekšlikums parlamentā pirmā lasījumā tika gandrīz vienbalsīgi nolīdz, nolēmts. Vis, tas attiecās arī uz visām dalību valstīm un ka uh, tiks tātad izveidots arī šis kopīgais darbības mehānisms. Protams, šeit ir persondatu aizsardzība un uh, mēs teicām, ir uh, nepieciešams arī šo informāciju novadīt līdz šoferiem. Tātad šajā sistēmā eh, mēs teicām, ka pārrobežu pārkāpumu par, par tiem jābūt ir pietiekamai informācijai, lai varētu arī tiešām efektīvi uzsākt vajāšanu. Tātad tie, kas praktiski vienmēr bloķēja kādus lēmumus, tad kopējā telpa, pārobežu telpa, drošības e, noteikumi piemērošanai. Šī direktīva vai arī šie pārkāpumi e, vēd pie krimināls sodāmības, un tāpēc viņi teica, šajās dalību valstīs ir vēl lielāk lielāki, lielāks konsekvents, un tādēļ viņi ir pret. Un balstoties uz Lisabonas eh, līgumu, to vajadzētu starp policijas sadarbībā risināt. Un tātad tā bija tā argumentācija, tātad eh, tā padome, kurai parasti ir kaut kādi iebildumi, un kura vēlas harmonizāciju, un tādēļ mēs jau toreiz zinājām, ka šis, šis, teikšim, šī godkārīgā tiekšanās no parlamentu puses tas netiks realizēts. Tātad padome tomēr lika mums diezgan daudz akmeņu ceļā un tādēļ mēs arī nemaz neiedomājāmies un zinājām, kā Francijas eh, prezidentūra um, šeit droši vien neko nedarīs. Nākamās prezidentūras mēģināja kādu kompromisu mm, ieviest, un mēs no parlamenta puses vienmēr arī uzsvērām, kā mums arī ar upuru asociācijām jādarbojas bet padomājā nekustējās nekas ne, ne no vietas. Un 2010. gada jūlijā sākās Beļģijas prezidentūra. Viņiem, gan bija ļoti oriģināls ieteikums, bet tur bija arī citas problēmas ar dalību valstīm. Tādēļ mums ir jāpateicās Beļģijas prezidentūrai, jo viņi mums jautāja, vai būtu iespējams atbloķēt šo tēmu un uz cita tiesiska pamata atkal šo lietu tālāk virzīt, kas attiecās uz satiksmes drošību. Mēs arī teicām, ka nekas nekustās padomē. Jā, mēs nemeklēsim ceļu, kur proti padomēji zudīs tā, e, tieši šis e, e, tiesiskais galvenais arguments, ka ir nepieciešams jauns tiesiskais pamats. Un mums būtu jau jādomā, vai mēs sasniedzām mērķi, proti samazināt uz pusi satiksmes upuru skaitu, bet to mēs nevarējām realizēt pilsonis pieprasa instrumentus, kādā veidā mēs samazināsim šo upuru skaitu. Un lūkojoties arī uz šo argumentu, mēs Beļģijas prezidentūrai devām e, iespēju e, darboties, un tur bija ļoti spēcīga politiskā grība no viņu puses, un tā, uh, to viņi arī ir tiešām sasnieguši. Šķēršļus uh, likvidēja. Un uh, vienīgā iespēja, ko padome skatīja, tātad cits tiesiskais pamats, bet neaizmirstot par ietvaru kopīgā satiksmes politika. Ir, protams, sadarbība jau arī citās jomās, citiem instrumentiem, bet kuri tomēr um, nu, nav, nav, nav tik efektīvi, nepiekrīt. Uh, mēs ļoti daudz ko svarīgu pazaudējam, bet mēs arī daudzas lietas ieguvām. Tātad padome uh, ir vismaz vienojusies pirmajā solī veidot šo pirmo eksperimentu. Kazuistika tika palielināta, paplašināta, mm, piemēram, narkotiku tēma progresēja, bet arī pēc dispola ziņām E, ir testēšana, kur var noteikt narkotisko vielu daudzumu asinīs. Tad arī motociklisti bez aizsarķīveres šo jautājumu mēs mm, uzņēmām. Tur mēs varam tiešām ļoti daudz samazināt upuru skaitu. Um, tad arī um, braukšanas uh, virziens, proti ne tās braukšanas joslas izvēle. To arī diezgan viegli var pierādīt, piemēram, ar kameras palīdzību. Un tad arī, uh, teiksim, uh, runāt pa telefonu braukšanas laikā. Ne visās dalībvalstīs tas ir nelegāli, tas ir aizliegts, bet tas ir elements, kas tiešām sagādā rūpes. Tie ir pozitīvie aspekti, tagad par negatīvajiem aspektiem. Tātad tiesiskais pamats, tas ir viens. Pēc Lisabonas līguma Īrija, Dānija un apvienotā karalistē viņiem ir iespēja um, rīkoties pēc Lisabonas līguma, um, nolīgumā ar Beļģijas prezidentūru bija tā, ka um, apvienotā karalistē uh, vēlas uh, darboties pēc opt-in procedūras. Uh, bet Vestminsterē bija debates, un valdība, diemžēl, nepanāca tur neko, kā apvienotā karaliste tomēr arī piedalās uh, šai kopīgajā darbā um, pārceļu satiksmes drošību īrijā arī tā bija politisku iemeslu dēļ, lai gan jaunā valdība tagad signalizē interesi. Un Dānijā ir tā, ka tur nekas nekustās. Varbūt varētu noslēgt kāds bilaterālus nolīgumus. Um, tie ir vājie punkti šajā sistēmā, un Otrais, tas attiecas uz visu sistēmu, proti to, ko mēs vēlamies veidot parlamentā, informācijas apmaiņu līdz sankciju ieviešanu, protams, arī valstu subsidaritātes princips. Šoferim ir jāatrodās attiecīgajā dalībvalstī, lai maksātu šo soda naudu. Uh, bet um, mums tur nebija daudz sekmju. Tātad informācijas apmaiņa jā, bet pārējais uh, grūti pasakāms, kur padome vēl neko nav sākusi darīt, un būtībā šim instrumentam vēl nav par īstās vāras uh, Tātad paredzēta ir tikai informācijas apmaiņa. Un tā ir situācija. Kas būtu tagad mans priekšlikums? Jūs zināt, ka es esmu optimiste, savādāk es ar šo lietu nenodarbotos. Es izvērtēju par un pret. Es domāju, ka mums acu priekšā vēl joprojām ir mērķis, proti samazināt uh, Um, vai arī samazināt uz pusi negadījumu skaitu, negadījumu upuru skaitu, kā arī ievainoto skaitu noteikti vajadzētu samazināt. Un mums ir nepieciešami jauni instrumenti. Mēs nevaram vairs gaidīt, un es domāju, ka tas ir tādai labs pirmais solis, ka mēs sākam, ka, tātad uzsākam kādas sistēmu, lai tā kļūtu dinamiskāka par ielu satiksmes drošību. Un nākotnē, lai varētu šo sistēmu vēl pilnveidot un uzlabot. Referente mēģina tātad saskaņot viedokļus ar padomi, bet tomēr mēs melotu pilsoņiem, ka tas, ko padomi liek priekšā, ir kaut kas derīgs tam, ko viņi no mums prasa. Kā, piemēram, nesodāmībai ir pienāktu gals. ja valsts, kura eh, saņem informāciju eh, par pārkāpumiem, eh, to tad, tad neko nedara, tad, protams, mēs arī tur maz ko varam darīt. Un mums ir uzdevums e, likt priekšā e, un izmēģināt, kā šī sistēma funkcionē dialogā ar komisiju un izveidot vadlīnijas, kā jau mēs teicām, mūsu darba laika direktīvā vairāk kontrolas un vairāk efektīvu kontroļu piemēram, padome uzskatīja, ka nevajadzīga tik e, ļoti strikta informācijas pārraide, bet tomēr valstīm ir e, pienākums šo informāciju novadīt. Tad mēs arī iesniedzam grozījumu, mainījām, mēs skatāmies arī, kā prezidentūra ir labi strādājusi. Uh, proti tur darbojās tehniska darba grupa un tika panākta vienošanās, jo tika teica, ka ir nepieciešams informātikas sistēma. Tātad šos kompjutertehnoloģiju viņi pielāgoja mūsu vajadzībām. un ar šo sistēmu um, tiek kontrolētas arī valstis. Um, nu jā, es varbūt nedaudz ilgi runāju. Tā tad vēlreiz. Tā ir no pirmā pielikuma e, šī sistēma arī attiecās uz īriju, apvienoto karalistu un Dāniju. Eh, līdz ar to arī mēs šīs valsts varam iesaistīt. Tas ir šī opt-in prezidentūra, eh, opt-in eh, metode, un tas ir tiešām Ungārijas prezidentūras nopelns bet, protams, mums aizvien ir mm, jānodrošina šī sistēma. Uh, un es esmu atvērta tagad visiem jautājumiem. Paldies! I know, thank you. No, no, that's why I was quite happy to... Es būtu ļāvis jums vēl runāt kādu brītiņu, jo mēs esam strādājuši pie šī dokumenta jau trīs gadus un gaidījām, kamēr padome to izskatīs. Uh, Un tādēļ jaunajiem mūsu komitejas locekļiem eh, tas, eh, tas ļoti ērti, ka jūs tagad eh, izstāstāt, kas ir noticis šā, šī, šī dokumenta pieņemšanas procesā. Vispirms runās Spekungs no Tautas partijas ēnu referents Lūdzu Džordž. Un paldies priekšsēdāt priekšsādātāji. Jā, es esmu jauns um, dalībnieks tikai neilgu laiku un šo dosie mantoju. Um, es vēlējos pateikties uh, Sender kundzei pār viņas neatlaidību. Es domāju, trīs gadus uh, šādu dosieju virzīt uz priekšu, tur ir nepieciešams liels spēks. Es domāju, šeit uh, mums ir darīšana ar divām politikām. Es domāju, ka parlaments ir daudz ambiciozāks, jo mēs gribam kaut ko sasniegt um, uz ceļu satiksmes drošību. Es negribu teikt, ka padome to nevēlas darīt. Viņi saprot, ka tā arī ir jāuzlabo, bet viņi veic šo reālu politiku un viņi atļauj to, kas pirmajā acu mirklī redzam, ka tas ir izdarāms. Es domāju, ka mums tomēr būtu jāpūlās un jāiet uz priekšu. Dalību valstis nav gatavas iet kopīgi šo ceļu un uh, nav īsti atradušas, ir atradušas so tiesisko pamatu, lai informāciju apmainītu, bet vēl nav atradušas ceļu, kā ievies sodus. Kā tas būs turpmāk, mums ir jānogaida. Es domāju, ka mums šī ambiciozā politika tomēr jāveic arī turpmāk. Uh, par atsevišķiem uh, punktiem, jāsaka tā. Jā, tiesiskais uh, pamats no 71. paragrāfā uz 68. paragrāfu. Es domāju, ka šajā brīdī mums tas ir jāpieņem. Uh, es iedomājos, ka padomu mums īsti nesako, bet Eh, mums ir jāskatās, lai šis dosie tomēr būtu tāds, kas attiecās uz transportu, uz ielu satiksmes drošības, ceļu satiksmes drošību. Mums jābūt svarīgai šai pārstrādātajai klauzulei, ja eh, padomu saka 60 eh, mēneši, tad mēs sakam 36 mēneši. Es domāju, ka mums ir jāmēģina tuvināties, eh, bet šis 25. paragrāfs mums nebūtu vienkārši jāizlaiž no rokām, mums ir jābūt ambicioziem, lai saņemtu pavisam konkrētu ziņojumu no komisijas pusi par 98. par 28. paragrāfu. Um, es domāju, ka padome tiešām um, nu, īsti nezinu, kā mēs to vēlamies. Viņiem ir problēmas ar tieslietu ministriem, ar iekšlietu ministriem, uh, tur, kas, kur tas uh, vēlāk uh, tiek realizēts. Bet es domāju, ka sarunās tomēr mums ir arī savi pozitīvie punkti. Un vismaz šajā pirmajā fāzē mums ir jāpastāv uz savām prasībām. Tātad šī datu apmaiņas sistēma, šie daudzie dati, kuri būs, tos apstrādāt, ar tiem rīkoties Es domāju, ka mums vēl joprojām ir jādomā par šī kopētajās datorsistēmas attīstību un programmatūras attīstību. Tātad Eukaris mums uz to būtu vēl jāatsaucās. Kas attiecas uz atbildību? Es domāju, ka tā būs uh, diskusija tēmu, tēma um, starp um, šī transporta līdzekļa um, um, t, t, to, kas, kam pieder šis transporta līdzeklis un šofers. Kādas būs viņu atbildības? Uh, protams, arī šo trīs uh, valstu uh, neiesaistīšanās uh, Bet, ja mēs skatāmies par uh, ceļu drošību, tad es domāju, šīs trīs valstis atradīs iespēju sadarbībai uh, un eh, tās nevēlēsies būt izslēgtas. Mūsu priekšlikums un a, mūsu temats ir ceļu satiksmes drošība, tātad vismaz samazināt upuru skaitu uz pusi. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa, kā mēs jau šorīt arī redzējām, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību. Ja mēs no četriem a, pasākumiem palielināsim uz astoņiem pasākumiem, tas ir tikai apsveicami. Uh, arī narkotiku tēma, protams, ir ļoti svarīga tēma, kas aizvien um, arī šis narkomānu skaits tomēr palielinās un skaitļi ir šausminoši. Es domāju, ka mēs pilnīgi piekrītam šajā jautājumā padomēji, ka uh, mēs šo darbības jomu paplašinām. Es domāju, mēs varam pilnībā uzticēties referentiem un viņu atbalstīt. Paldies! Thank you. This is Savisā. Savisā, kungs, lūdzu. Atvainojos. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentam par lielisko darbu. Be, pateicoties eh, š, viņas darbam, šī direktīva pēc ilga klusuma perioda atkal uh, ir nonākusi apritē. Tomēr vēlos jums at, atgādināt, kādēļ transporta komitejai bija nepieciešama šī direktīva. Lielākoties tas bija tādēļ, ka vajadzēja uzlabot drošības līmeni un samazināt ceļa negadījumu skaitu, kas beidzās, ar, eh, beidzās letāli vai ar smagiem ievainojumiem. No pirmās uzmetiena, eh, tad iesākumā šķiet, eh, nu, kādēļ gan mums kādēļ gan mums būtu jāsako līdzi tām, vai sankcijas tiešām tiek īstenotas. Tomēr, ja mēs vienkārši reģistrēsim pārkāpumus un uh, ilgtermiņā uh, Eh, un, un eh, neīstenosim sankcijas, tad ilgtermiņā šiem noteikumiem nebūs eh, jēgas un mēs nesasniegsim izvirzītos mērķus. Tā kā, mm, tā kā es kā jaunā komitejas locekle esmu ārkārtīgi godkārīga, tad mani nedaudz abēdina tas, ka referente uh, ir ieņēmusi tādu darbības virzienu un e, piekrīt padomes piedāvātajai idejai mainīt juridisko pamatu. Šķiet, ka mēs pārāk viegli padodamies un pieņemam, ka tā, e, ka tā ir policijas sadarbība e, un nevis vispārēji transporta tiesību sistēma. Šķiet, ka eh, šis, šī jaunā pieeja kavē mūsu mērķu sasniegšanu. Referente grozījumā div, eh, numur 25 lūdz komisijai pēc direktīvas apstiprināšanas ievākt datus, eh, veikt analīzi un varbūt mainīt juridisko pamatu, uz kā ir balstīta šī direktīva. Tomēr, manuprāt, tas vienkārši kavēs procesu. Tā pašā laikā tiek piedāvāts, uh, piedāvāts veikt informācijas apmaiņu ekoris sistēmas ietvaros, tomēr komisija jau ievāc datus no šīs sistēmas un tos analizē. Tādā veidā spēja reaģēt uh, daudz ātrāk. ir daži grozījumi, kurus mēs varētu mainīt - 90, 20 un 21. Tur ir runa par datu aizsardzību. Manuprāt, tie tika formulēti, eh, noformulēti ļoti pretrunīgā veidā, un tad mēs varbūt varētu tos, eh, eh, tos nofor, noformulēt savādāk un tādējādi tos uzlabot. Tāpat arī nevaru piekrist priekšlikumam, kas ir piedāvāts pielikumā 1a Tātad te tiek uh, konkretizētas uh, ceļu satiksmes uh, pārkāpumu uh, īpašības uh, raksturpazīmes. Tātad nepietiek nepietiek ar to, ka dalību valstu policija tiek informēta, ka viņu valsts pilsoņi ir veikuši ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu saskaņā ar šo direktīvu ir jāsaglabā augstāks personīgās brīvības līmenis un e, ļoti uzmanīgi jāizturas pret datiem. Šeit, man liekas, e, datu ievākšana ir e, pārāk detalizēta. Es ceru, ka mēs par to varam parunāt sīkāk. Varbūt pārskatīt datus, kas te tiek pieprasīti. Tā kā procedūra vēl nav uzsākta, tad vietējai e, policijai varbūt nav jāsaņem paziņojums, ka uh, viņa valsts pilsonis ir uh, e, veicis ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu kādā citā valstī. Manuprāt, ir jāsklabā nevainības prezumcija. Ja šī uh, persona netiek atzīta par vainīgu, uh, ja runājam par astoņiem pārkāpumiem, kas ir izvirzīti kā robežs skaitlis, uh, varbūt to nevajadzētu izvirzīt kā mērķi. Uh, Eh, es ceru, ka mums būs vēl iespēja par to padiskutēt un ka mums eh, izdosies eh, sasniegt vairāk nekā mums piedāvā padome. Paldies! Šī direktīvas sākummērķis bija tāda, ka arī pārobežu jomā var krimināls sodīt Eh, tas bija šoferiem, ja tie ir ārzemēs, piemēram. Eh, tā bija šī pieeja, lai palielinātu ceļu satiksmes drošību. Mūsu nabaga referente es varu tikai novēlēt daudz spēka, kur viņa mēģināja tieši padomēji eh, izklāstīt parlamenta viedokli pret uh, lielo pretestību, kas attiecās uz padomi. Mēs esam tagad nonākuši pie informācijas apmaiņas uzlabošanas. Jā, un tāda, kas tad ir tāda? cilvēks, kas ir savā uh, atvaļinājuma valstī, valstī, kur viņš pavada uh, atvaļinājumu, tur, kur uh, viņš pārkāpja ātrumu, viņu nesoda. Tas jau tikai ir uh, zināms potenciāls apdraudējums. Jā, tas jau padome neinteresē. Jebkura Eiropas uh, pieeja tiek noraidīta. Šodien jau mēs balsojām par šādu piemēru no rīta. Ja tas turpināsies arī tālāk, tad nav jau jēgas, ka mēs domājam šajos Eiropas mērogos, ja mums padome to tāpat atmet atpakaļ, un mēs nedirzāmies uz priekšu. Šī tiesiskā pamata maiņa Tas nav visu izšķirošais e, punkts, bet tas, protams, ir simboliski, jo ir runa par informācijas apmaiņu izpildu e, vārām spēkiem. Tātad ceļu satiksmes drošība nemaz nav Tādēļ mēs nemaz nevaram uzturēt šo seno tes, tiesisko pamatu, jo ir runa jau tikai par informācijas apmaiņu. Dalība valstis vienmēr ir gatavs apmainīties ar datīm aizvien lielākā mērogā, nekā tas atbilst um, dacu, datu uzraudzības direktīvai, bet tad, kad ir runa par ceļu satiksmes drošību, tad ļoti daudz saka nē. Uh, tās dalībvalsts, kur ir daudz turistu, tām, protams, šī problēma rotās, jo viņiem nav instrumentu rokās, kādā veidā viņi varētu šo darbu efektīvi veikt un kas attiecās uz transporta jomu, un tas ir tā, ka katrs gandrīz domā, ka viņš ir vislabākais šofers, un visi pārējie izdara tikai šos kļūdas. Ja tiek veikta šoferu aptāja, tad 80% saka, ka viņi ir labi šoferi, un, uh, diemžēl, tas ir uh, nedaudz vairāk nekā statistiskais, um, statistiskā um, vidusceļš. Un viņi uzskata, ka viņi ir vienīgie tie, kas ir šo patiesību atraduši, un pārējie ir pārāk uh, e, dumji un nevar tik labi kā mājās, ja viņi atrodas ārvalstīs. Mēs varam uh, taisīt daudzās informācijas kampaņas, bet, protams, mēs uh, e, satins drošībā neko neuzlabosim, ja mēs arī nerealizēsim dzīvē Par narkotika jautājumu es uzskatu, ka ļoti svarīgi ir Uh, lielākai uh, narkotiku um, tātad va, daudzumam, um, dažādiem veidiem nav testu. Ir uh, daudzi gadījumi, ka to nevar pierādīt, un daudzās dalībvalstīs tas arī ir tā, ka tie, piemēram, ir medikamenti, kur cilvēki nevis brīvprātīgi ņem um, šos medikamentus lieto, un tas ietekmē arī satiksmes drošību. Diemžēl par to arī nav padomāts. Um, man tiešām rodas lielas um, rūpes par to, kā padome uh, Eh, šoreiz šim jautājumam pieiet, jo ir runa par informācijas eh, pārraid, bet ja nav krimināla sodāmības, tad jau mums nekas nav arī jāimitē. Un ir vienkārši jāsaka, ka dalība valstis nav gatavas eh, runāt par pārrobežu ceļu satiksmes drošību, ja nevar krimināli sodīt šos šofers, ja kāds alkohola reibumā brauc, tātad Viņi ir vairāk ieinteresēti šos dzērāju šoferus aizstāvēt no savām valstīm um, nekā um, ievies šo sodomību. Tas ir pavisam skaidri, tā padoma ir vainīga. Mr. Rikē. Rikē, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs. Es gribētu pateikties Eh, inesē par darbu un par to neatlaidību. Principā jūs visu to var atbalstīt, bet man tomēr ir jautājuma zīmes par dažiem jautājumiem, piemēram, par automātisku monitoringu mehānismu. Jūs eh, varat varbūt atrast uh, transporta līdzekli tādā veidā, bet nav teikts, ka jūs atradīsiet to cilvēku, kas ir bijis pie stūras. Jo redzat, tas ir sarežģīti. Šeit faktiski vajadzētu pārcirst Gordiju mēslu, bet uh, nevienmēr uh, mēs varam uh, sodīt uh, vadītāju. Pēc idejas jūs drīkstat sūdiet tikai vainīgo vadītāju. Tātad nav iespējams noteikt vienmēr, kurš ir bijis vadītājs. Tātad uh, tas ir pretrunīgi. Tālāk informācijas vēstules, kas satur e, pro, personas datus, kas varbūt ir konfidenciāla informācija. Un vai mana sieva saņems vēstuli, viņa atrodas Briselē, bet es atrodos Parīzē, un mani, piemēram, apsūdzēs par pārkāpumu Parīzē, bet tā kā mašīna pieder sievai, tad sodu saņems viņa. Nu, var jau būt, var būt atkal otrāda situācija. Bet jautājums, cik ilgi, piemēram, dati būtu uzglabājami? Jūs zinat, ka pašreizajā sistēma, kas ļauj identificēt uh, automašīnas numurzīmes, daudz no ātruma kontroles uh, sistēmām uh, Eh, ir tieši tās, kas reģistrē eh, autotransporta līdzekļa numurzīmi pie pārkāpuma. Cik ilgi turēt šos eh, dokumentus, kas tas būs par failu, vai tā būs administratīva lieta, vai krimināla lieta, vai kas cits? mērķim jau nav jābūt cilvēku sodīšanai. Un jautājums, kādā formātā tiks uzglabāta data, arī tas ir svarīgs jautājums. Un Maisners kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šajā gadījumā, jā, tas ir dosie, kam, kur mums arī ir dažādas pieejas. Katrs priecājas, protams, viņš brauc pārāk ātri, ka viņš netiek uzķerts. Un Otrs ir, ka mēs runājam par ceļu satiksmes drošību, īpaši Kohas ziņojumā, kur mēs eh, vēlamies samazināt šo upuru skaitu, vai arī, lai neviens nekrīt par upuru šam ceļu satiksmes negadējumam. Uh, Uh, un tādēļ mēs runājam uh, pār noteikumiem dažādās valstīs. Tas nav viegli, jo es zinu, dalībvalstis, protams, saka, tā ir mūsu lieta, mums ir subsidaritātes princips un. Mm, ja mēs, mums, protams, ir jārunā par Eiropas satiksmes drošību, jo mums ir jāveic šī harmonizācija, tad es domāju, ka ziņojums ir uz pareizā ceļa. Es nevēlos teikt eh, runāt daudzi, uh, mums ir jāskatās pie atsevišķām lietām, vai tas ir realizējams, vai arī, teiksim, kur padome pilnīgi nepiekritīs. Piemēram, pielikuma 1b trešais ir alkohola, runa par alkoholu kontrolēm, tad, kad ir aizdomas Tas Vācijā, piemēram, nedarbojās. Mums ir jādomā, kas patiesi ir realizējams katrā konkrētā dalība valstī. Jo arī vēl mums jāskatās, ja mēs runājam par ceļu satiksmes drošību, kā mēs šo datu apmaiņu, protams, ņemot vērā datu aizsardzību, lai šī apmaiņa arī notiktu, kas tur ir realizējams, kas nē. Paldies! Jā, paldies tikau kundze divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos uzteikt eh, Jāla Sanders kundzi eh, par eh, ziņojumu. Mēs šo ziņojumu esam gaidījuši ilgu laiku, un arī šo direktīvu mēs esam gaidījuši ļoti ilgu laiku. Diemžēl vairāku prezidentūru laikā uh, praktiski nekas nav virzies uz priekšu. Bija ļoti daudz kavēšanās, bet Lisabonas līgums ir devis mums jaunu tiesisko pamatu, kas mums ir ļāvis virzīties uz priekšu. Ceļu satiksmes grotī, drošības jautājumi ir kļuvuši par daļu no kopienas akī, un tādēļ es vēlētos pārli, lai kolēģi censos pārliecināt savu valstu valdības par to, ka nepieciešams radīt pieņemamu, drošu vidi uz ceļiem visiem. Mums ir jāspēj sodīt eh, visus pārkāpējus, kaut vai tas būtu pārrobežu līmenī. Mums ir jāveido uh, informācijas, kam, informēšanas kampaņas, mums ir jārunā par viedajām transporta sistēmām, aut automātiskām sistēmām. Uh, Mums ir jāpievērš uzmanība visām, kas ir saistīts ar personas datiem un, protams, arī ar laiku, cik ilgi šādus datus drīkst uzglabāt. Bet šeit es gribētu pasvītrot to, ka biju referente uh, par tēmu pieeja pil, uh, ceļu transportam, mēs atsaucāmies uz to, ka nepieciešams uzlikt sodus autovadītājiem, bet šī regula ļauj sodīt ne tikai autovadītājs, bet arī uzņēmums, tad, kad to uh, autovadītāji regulāri pārkāp ceļu satiksmes noteikumus. Tāpēc es vēlētos pasvītrot to, kas atbalsta Jālis Sanders kundziņojumu, un varbūt, ka mēs kopā būsim panākumus. Tālāk Fosters kundze, paldies referentam, referentei. Es nerunāju, kā ir grupas vārdā, mums ir dažādas dalībvalsts, bet šeit es runāju no apvienotās karalists viedokļa. Mēs nolēmām tajā visā neiejaukties. Tad, kad mums bija ļoti visaptverošas debates pirms kāda laika par šo tēmu, uh, Es atceros, ka no, nu, kādas diskusijas toreiz notika. Mēs izjām no dažādiem tiesiskajiem pamatiem, un tā varbūt ir lielākā problēma. Un reāli runājot, jūs nevarat sākt mainīt visus uh, tiesiskos procesus kādā valstī, tā pavisam vienkārši. Un ne jau tādēļ, ka apvienotā karalista uh, vai es vai mana partija uh, nevēlētos īpaši uzsvērt to, cik svarīgi ir ceļu satiksmes drošība. Es domāju, ka mēs darām daudz vismaz savā valstī. Bet daži no jautājumiem, runājot eh, par ārkārtas pārbaudēm, piemēram, ir bijušas eh, veselas kampaņas un gadiem, eh, gadiem jau tas notiek, ka notiek šīs te ārkārtas pārbaudas, piemēram, par braukšanas ērumā un tā tālāk. Bet svarīgi ir, lai uh, tieši autovadītājs, vainīgais autovadītājs tiktu sodīts un nevis automašīnas īpašnieks, un tāds ir likums mūsu valstī. Mēs arī nevēlamies, lai tiktu pieļautas uh, soda naudas, kas tiek iekasētas tieši uz ceļa, uh, skaidrā naudā. Es zinu, ka valsts ir tādas, uh, kurām tas patīk un tām tas tam pieņemam, bet mums tas nav pieņemam. Tālāk. Uh, punktu sistēma, nu tas arī nav tik viennozīmīgi. Tālāk eh, policijas pilnvars. Te faktiski daudz kas ir atkarīgs no tā, kā uzvedas policija attiecīgajā valstī uz ceļiem. Tālāk personas datu uh, eh, uzglabāšana. Jautājums par to, vai tas ir automašīnas turētājs vai automašīnas vadītājs. Ir daudzas valstis, kurās uh, valstis neizdod datus par autovadītāju. Piemēram, mums ir bijuši gadījumi, eh, kad uh, autovadītāji no ārzemēm izdara noziegums, bet cita valsts neizdod viņu datus, bet mēs nesodām uh, automašīnu turētājs, bet tikai vadītājs. Un, protams, ir svarīgi, lai mēs kā deputāti rūpētos par to, lai mēs saviespēju robežās tomēr mēģinātu uzlabot drošību uz ceļiem. Un mēs esam interes, ieinteresēti šajos jautājumos un uh, ar interesi uzklausām kolēģi komentārus. Paldies, Krāmer kungs, divas minūtes. Jā, mums ir situācija. Tātad, ja mēs braucām, piemēram, ar savu automašīnu uz pilsētas centru, un mēs zinām, ka mūs nemaz nesodīs. Un otrs jautājums ir, protams, datu aizsardzība, tas ir ļoti būtiski. Es domāju, kur ir politiskā grība, tur ir arī tiesisks ceļš. Mums bija debata Vācijā, piemēram, par eh, video novērošanu autobusos un dzelzceļa stacijās. Tur tika rasts kompromiss, cik ilgi šos datus saglabā. Es domāju, ka arī šeit tas būtu iespējas, iespējams. Pēdējais punkts, eh, tātad par ko jūs runājāt, pēkšņi jūs esat kādā citās eh, pilsētā. Jā, ja jūs esat pārsniedz ātrumu, tad nekas. Uh, Eh, bet federālā valdība tieši cīnījās pret eh, šo noteikumu. Eh, bet jūs paši, teiksim, noliedzat šo situāciju. Ja auto tiek atstāts tur, kur nedrīkst apstāties, tad viņš tiek evakuēts un ir jāmaksā. Uh, pie ātruma pārkāpšanas, eh, tā tas nav. Ir jāmeklē tad šofers un tā tālāk. Un, proti, mēs jau nedodam savu automašīnu arī kaut kam, bet mēs zinām gan, kam mēs dodam šo automašīnu. Un kāpēc mēs eh, šo atšķirību vispār eh, darām starp šiem ātruma pārkāpējiem un šiem citiem šoferiem? Mums eh, šeit ir runa par disciplīnu, un ja mēs eh, runājām jau šeit par ceļu satiksmes drošību arī no rīta, tagad mums ir atkal ir eh, šī um, atšķirīgā Eiropa, bet mēs jau runājam par vienotību. Es domāju, ka tas ir risināms jautājums. Tas mums jāatrisina. Thank you. Paldies. Manas divas minūtes. Es piekrītu Liktenbergeres kundzē arī tam, ko sagatavoja Singa. Uh, Es domāju, referenti ir lieliski pastrādājusi, un šeit viņas lielākā vērtība varbūt ir pacietība, jo mēs galu galā trīs gadus esam gaidījuši. Un šeit viss nav uh, par uh, tiesisko pamatu, par to, vai mēs drīkstam darīt to, vai mēs tiesājam mašīnu vai ceļu vai auto īpašnieku vai vadītāju. Apvienotajā karalistē mana uh, meita izbrauca, tā tad piebrauca zem radara, un viņa brauca ar manu mašīnu, un nu, vienkārši es saņemu šo te paziņojumu, ka esmu pārkāpis ātrumu, es aizsūtu atpakaļ atbildi, nē, nekā to ir izdarījis man meita, sūtiet viņai lūk šo te soda kvīti. Bet jāsaka, 78 8000 ārzemnieku pārkāpis satiksmes noteikums apvienotajā karalistē. 71 tūkstoši un viņus nesoda. Tā kā šī ir tiesība, mm, iesdevība panākt, lai viņi to darītu lai viņi tiktu pakļauti eh, Britu likumdošanai eh, tieši eh, tāpat kā Britu pilsoņi. Ko dara Britu valdība? Neko viņi izlieks, neko neredzam. Uh, Mums nav soda naudas, ko iekasē uz ceļiem, uz vietām. Taču, tad, kad britu vadītāji brauc citās valstīs, kur šādas soda naudas eksistē, viņiem tās piemēro, tā ka tā ir diskriminācija pret britu autobraucējiem. Tas viss ir muļķības, ka mēs, kad ir dažādas tiesiskās sistēmas, es domāju, šeit mēs domāju, ka vienkārši trūkst politiskās gribas kaut ko darīt šajā sakarā. Un es vēlētos atzīmēt kādu punktu, ko minēja Savisārs kundze par tiesiskā pamata izmainīšanu. Jā, nu šķiet, ka mēs šeit atkāpjamies. <coughs> ir labs eh, iemesls, kādēļ mēs pieļaujam šo apkāpšanos, jo mēs nekur nenokļūsim, ja mēs apstātos pie sākotnējā tiesiskā pamata, kā tas bija gadījumā ar uh, policijas iestāžu sadarbību es domāju, ka ir labāk dabūt 1% no kaut kā nekā 100% no nekā. Un tieši tas būtu noticis. Un tas ir fakts, kas jāņem vērā. Tā kā ir jāizvirza sava nostāja, jāizmanto policijas sadarbība, ar kuru nāca klajā eh, Beļģis prezidentūra pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un pat ar šīm izmaiņām mums joprojām ir grūtības, jo ir dažas e, dalība valstis, kuras nevēlēsies tajā visā iestāties un piedalīties. Tāpēc referentē ir taisnība, ka viņi tā lēnām virz mūs pa šo ceļu, kaut gan es, protams, arī sapratu, ko jūs gribējāt teikt. Visbeidzot, kādēļ mums tas viss ir vajadzīgs un kāpēc es esmu dusmīgs pats uz savu valsti? Tad, kad es runāju ar augstākā ranga policijas virsniekiem visā Eiropā, viņi to vēlas. Ieskaitot pat tos, un Maikls var apstiprināt, ar ko mēs kopā ēdām brokas, un tur bija galvenie konstebli no eh, apvienotās karalistas arī klāt. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs turpinātu sīst bungas un sasaukt trauksmi. Bet negaidiet uz apvienoto karalisti. Eh, un nevajag domāt, ka tā ir dogma. <laughs> Apvienotā karalists nekad to nedarīs. Īrija varbūt var mainīties, jo tur mainījās valdība. Es negatavojos strīdēties, jūs teicāt, ko jūs gribat, eh, es pateicu, ko es gribu, un tagad Jēks kundze no komisijas. Paldies, priekšādātāji. Komisija, eh, komisija apsveic ar eh, šo, šī dokumenta par darbu pie, šo, pie šī dokumenta, un es ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos otrajā lasījumā. Mēs pateicamies uh, referentei Sandra kundzei par, uh, par darbu, ko viņa ir ieguldījusi ES pilsoņu drošības uzlabošanā. Komisija, kā vienmēr, ir gatava spēlēt aktīvu lomu un meklēt risinājumus un kompromisus. Tomēr Ļaujiet man sniegt īsu pārskatu par komisijas uzskatiem un piedāvātiem grozījumiem. Pirmkārt, pār tā saucamo tehnisko pielikumu 1A grozījumu numur 27. Mēs uzskatām, ka šie grozījumi ir pievienotā vērtība salīdzinājumā ar padomas tekstu. Komisija arī piekrīt grozījumam 17 un 18, sevišķi grozījumam numur 18, jo tas paskaidro uh, procesu ar informācijas vēstuli. Konform, komisija pilnībā atbalsta pārskatīšanas klauzulu, kā to piedāvāt, kas piedāvāts grozījumā numur 25. Tomēr ir jāpatur prātā komisijas tiesības uh, uz iniciatīva. Mēs principā atbalstām uh, šī noteikuma nostiprināšanu, tomēr ir jānostiprina tiesiskā noteiktība, uh, un vajadzētu atsaukties tikai uz vissvarīgākajiem tiesību aktiem par datu aizsardzību. Komisija arī ir ņēmusi vērā 4. pāntā pievienoto informāciju. Un visbeidzot, komisija atbalsta lielāko daļu grozījumus un apsvērumus. Noslēgumā komisija priekšsēdētāja kungs ir optimistiska un Asandas kundzes eh, pieeja ir labs pamats, lai panāktu vienošanos ar padomi otrajā lasījumā. Šī direktīva, ka tā tiks pieņemta, ievērojumi vienkāršos informācijas apmaiņu eh, pārobežu situācijās, ceļ, eh, kad ir notikuši ceļu satiksmes pārkāp, noteikumu pārkāpumi. Tas uzlabos drošību uz ceļiem un palīdzēs piepildīt godkārīgos E, mērķus ceļu satiksmes drošības uzlabošanai līdz 2010. gadam. Mūsu nesen izdotajā Baltijā grāmatā mēs jau uh, uzsvērām, ka vēlamies panākt uh, nulles uh, līmeni, kas attiecas uz negadījumu skaitu ceļu uh, satiksmē. Tāpat arī komisija, komisija cer, ka otrajā lasīmā dokuments tiks pieņemts bez aizķeršanās. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies. Referent, vārds referentei. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties tiem, kuri izteica komentārus un palīdzēja pavirzīt šo procesu uz priekšu. Ņemot, eh, ņemot vērā eh, juridisko pamatu, eh, mēs centāmies, centāmies pado, ievirzīt padomi mums labvēlīgajā virzienā. Protams, ka bija problēmas. Eh, taču ieviešot 25. grozījumu, varbūt mums izdosies novērst eh, mūsu pretrunas. Runājot par eh, to, mm, par vadītāju vai, vai, vai to, kas vada automašīnu, un un veidlapu, kas ir jāaizpilda par pārkāpumu, tad mēs no, nolēmām, ka tas jānodrošina šīs piln, eh, pilnvaras pieejamība 23 valodās, lai katrs saprastu, kādu, eh, eh, kāda informācija ir jāaizpilda. Ir vēl viens aspekts, un tas skar datu aizsardzību. Mums ir Eukaris sistēma. Un šī pieeja ir jāsaskaņo ar citām sistēmām, tad tajā ir jāiekļauj arī dati, par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Mums ir jāsaskaņo šie dati un jānodrošina datu drošība. Attiecībā uz citiem grozījumiem, kas varētu mums uh, kopumā palīdzēt, eh, tad mums ir jā, jāmēģina panākt maksimāla saskaņotība. Es jau runāju par atšķirību starp automašīnu un e, personu. Francijā ir sava pieeja šai problēmai. Un tad varbūt mēs varētu līdzīgu praksi iekļaut tekstā, kas te mums priekšā. Jautājums ir, kā e, panākt progresu uz šādu pamatu. Es domāju, ka mēs to vārām. Kad runa ir par datu pārsūtīšanu un aizsardzību, tad mm, tas noteikti ir iespējams. Eh, mums tikai vajadzētu visu rūpīgi izpētīt. Kā jūs teicāt, eh, Simpson kungs, un es tam piekrītu, tas ir politiskās grības eh, jautājums padomē. Es nezinu, vai ir kāds padomas pārstāvis, taču vēlos teikt, ka mēs, ar, ka mēs ļoti uzmanīgi sekosim visam, kas notiek. Un Eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 18. aprīlis un balsošana transporta komitejā notiks maijā. Paldies, Hēles kundze. Nākamais darba kārtības punkts ir. De Grandesa kunga ziņojums - aviācijas drošība, īpaši drošības skeneru izmantošana. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Šis Ziņojums par, civilā, par aviā, civilās aviācijas drošību ir mans ziņojums, un tajā ir 118 grozījumi. Un tos ir iesnieguši 30 locekļi. Tas parāda, cik nozīmīga uh, ir šī tēma. E, te ir daudz pretrunu un te ir uh, augsne diskusijām. Un es mēģināju ar to visu tikt galā. Vēlos pateikties visiem par sniegto ieguldījumu. Un es izskatīju ikvienu iesniegto grozījumu bez izņēmumiem. Šī plašā grozījuma pakotne ir ļoti daudzveidīga. Tātad šie grozījumi ir ārkārtīgi dažādi. Tajā pašā laikā e, ir ļoti daudz vienotu grozījumu bloku un es mēģināšu paskaidrot tuvāk. Negribu uh, runāt pārāk detalizēti par visiem grozījumiem, tad mēs varētu runāt visu pēcpusdienu. Nē, ja jūs, protams, vēlaties, es to varu darīt. Tomēr man liekas, ka būtu uh, derīgi tā neitrāli paskatīties uz vairāk, pa, pa, palūkoties uz vairākiem grozījumu blokiem un tos izvērtēt, sevišķi uz tiem, par kuriem eh, pastāv pretrunas, piemēram, par skeneriem, kā tādiem. E, ir e, skeneru noliedzēji, kas nevēlas, lai tādi tiktu izmantoti. Un tām tiek e, piedāvāt ļoti dažādi veidi pamatojumi. Es to visu, protams, cienu, bet es to neatbalstu. Esmu pret šādiem grozījumiem. ja jūs varbūt mainītu formulējumu, tad, eh, un ja šādi šie grozījumi varētu uzlabot eh, ziņojumu, tad es eh, varbūt varētu mainīt savu viedokli. Tomēr skeneri ir nepieciešami civilajā aviācijā, lai garantētu augstāku drošības līmeni. Tāpat arī ir, jā, e, ir jānodrošina, lai tiktu saglabātas pamatiesības, lai tās joprojām tiktu ievērotas, lai, e, jā, jā, lai skeneri e, nekaitētu veselībai un lai varētu de, atrast un iznīcināt priekšmetus, kas tiek noteikti, nu, konstatēti šajos sken, ar šiem skeneriem. Tad skeneriem jābūt pietiekami efektīviem skeneru izmantošanai jābūt proporcionālai ar eh, eh, pret um, pasažieru drošību. Datus uh, nedrīkst izmantot nepareiziem mērķiem, tad ir ļoti daudz argumentu un ir vairāk grozījumu bloki, kas atspoguļo šīs atšķirīgās bāžas Tātad tie ir tādi vispārīgi argumenti. Pirmām kārtām es ne, neteiktu, ka parlaments būtu pret jaunām tehnoloģijām vai to izmēģināšanu. Eh, tas vairs nav eh, mūsu kompetencē. Tomēr eh, pastāv vispārreiz bažas par to, ka nevajag izmantot rēngenus. Es domāju, ka eh, visi, eh, visi man piekritīs. Un varbūt mēs varētu komisijai nosūtīt kompromisa tekstu, ko mēs eh, vēlamies izņemt punktu par šo tehnoloģiju. Mēs nevaram, nevaram iet vēl tālāk, kad runājot par kopienas tiesību aktiem. cilvēku vizualizācija, jeb eh, cilvēku attēlu re, eh, reģistrēšana, ir, ir lūgumi to neatļaut, jo nevar garantēt cilvēku drošību, kad, tiek, eh, kad viņi tiek nofotografēti vai viņa attēli tiek piefiksēti. Respektīvi, vajadzētu dzēst visus uh, cilvēka, uh, fiksētus cilvēka attēlus. Uh, datu glabāšana un izmantošana e, arī rāda atsevišķas bažas. Es domāju, ka datus nevar uzkrāt vai sa e, saglabāt vienkārši tāpat ar tie jābūt kaut kādām saistībām. To nevar e, atļauti. Ir jābūt datu pašiznīcināšanas mehānismam. Tam jābūt tehnoloģiski iespējamam. Eh, ja, ja pastāv iespēja datus saglabāt, tomēr, eh, tomēr pēc kāda laika tie tiek eh, iznīcināti. pastāv datu vākšanas tehnoloģijas, kas eh, spēj to izdarīt. Kā ir, ir eh, kolēģi, kas tam varētu piekrist, un tie, kas varētu nepiekrist, eh, un datu pašiznīcināšanā, nu šajā, šajā liedzienā varētu ietilpst ļoti daudz, kas tomēr jāievēro konsekvence. Mēs jau ļoti daudz esam runājuši par šo jautājumu. patiesībā mums ir jārunā par šo jautājumu, lai nonāktu pie kopsaucē attiecībā uz skeneriem. Ik viens eh, piekrīt, ka mums vajadzētu, eh, vajadzētu izpildīt savus nosprostos mērķus līdz 2013. gadam. Um, Un te ir iesaistīta lūguma rakstu komiteja. Dažas eh, dalībvalstis nevēlas eh, šo 28. aprīli kā galīgo datumu. Es negribētu, lai šis ziņojums tiktu apstiprināts pēc 28. aprīļa. Komisija ir jāpieņem savi lēmumi. Parlamentam ir parlamentam ir jānonāk pie kopsaucēja, ko tas domā par 2013. gadu kā galīgo termiņu. Tad vai mēs piekrītam vai nē. Man, jā, man ir prieks, ka jūs iesniedzāt savus jā, e, viedokļus. Jā, e, tad ir jāpanāk tas, lai e, ziņojums tiktu nosūtīts īstajā laikā, un tad komisija varēs izstrādāt savu nostāju. Mēs eh, nevēlamies strīdēties pirms šī laika. Es domāju, ka daudz dalībvalstis varētu nepiekrist un būs daudz grozījumu. Tomēr pieņemsim paši savus lēmumus un skaidri paudīsim to, ko mēs vēlamies. Un kāda ir mūsu, kāds ir mūsu redzējums par 2013. gadu? Nevajadzētu pamat dokumentā būt nekādiem izkropļojumiem vai diskriminācijai Bet kopumā man šķiet, ka šīs problēmas ir eh, neatšķirs no eh, iepriekš identificētajām, tomēr, tomēr eh, nedrīkst, ne, mēs nedrīkstam būt neusticīgi saviem principiem. Mēs varam ierakstīt, var, mēs būtu varam noslēgt kompromisa nolīgumu vai varam panākt kompromisa vienošanos. Uh, Tomēr mums ir jā, jā, jāpauž skaidra nostāja, lai nevienam nebūtu nerastos sajūta, ka viņu, ka viņu vēlms netiek ievērotas. Protams, ka varbūt aizspriedumi un pretrunas tomēr mūsu nostājā jābūt skaidrai un to es arī esmu paziņ, paudis savā ziņojumā. Mums ir komitoloģijas procedūra, mums ir jā, jācīnās pret terorismu, un tas, mums, eh, tas ir mūsu pamats. Mums ir eh, jāliedz aizdomīgām personām iebraukt Eiropas Savienībā, tad jābūt ļoti uzmanīgiem pret potenciālajiem teroristiem. Un tāpēc mums ir vajadzīgi metāla detektori, jeb metāla skeneri. tomēr eh, mēs varam, eh, varam izstrādāt stratēģiju, vispārēju stratēģiju, eh, kas palīdz nodrošināt efektīvu drošības līmeni. Vēl, un es domāju, ka attiecībā šiem grozījumiem tiks panākta vienošanās. Kā jau jūs Eh, zinātne nav nemaz, nav nejauši eh, tas, ka tika radīts šāds ziņojums. Šis ziņojums tapa eh, vairāku notikumu, vairāk notikumu rezultātā. Kad cilvēki sāk runāt par skeneriem, mēs sākām, mēs sākām domāt arī par skeneriem, sākām runāt par šķidrumi, šķidrumu, šķidrumiem, kas varētu tikt ienesti lidmašīnās. Tad kāda krāva var tikt eh, pārvadāt lidmašīnās? Iespējams, ka šie, šī valoda var šķiet tāda tehnokrātiska, tomēr mums ir jāvērtē tehniskie kritēriji, kā tos varētu uzlabot, ko varētu darīt. Dāmas un kungi! Protams, ka. E, protams, ka var minēt konkrētas e, lietas, tomēr mums ir jāpanāk vispārēja vienošanās par pamatiesībām. Neviens nenolieks, ka ir jāaizstāv un jānodrošina pamatiesību ievērošana. Un tas e, ir atspoguļots dažādos veidos piedāvātajos grozīmos. Kad mēs runājam par pamattiesībām, mēs nevaram to tā nemanāmi nemanāmi paust visā zi ziņojumā, tad kā, tam jābūt skaidri definētam. Es saprotu, kādēļ cilvēki meklē pamattiesību uh, eh, ievē, ievērošanas garantijas šajā dokumentā, uh, meklē, meklē konkrētu vietu, kur ziņojumā par to ir runāts. Uh, un es saprotu tos cilvēkus, ku, kuri, kurus uztrauc uztrauc šis jautājums, tad vai pamatiesības ir pietiekami aizstāvētas ar šī ziņojuma noteikumiem. Šis eh, š, skeneru jautājums ir skārts arī eh, citos ziņojumos, un, un informācija, kas tiek Uh, iegūta par, uh, iegūta attiecībās cilv, cilvēku izskatu, tas ir, uh, tad mēs izmantojam tāds saucamos aizsardzības skenerus. Varbūt ir cilvēki, kuri nevēlas, lai tādi tiktu izmantoti, tomēr es nepiekrītu. Mums ir jāieklausās visos argumentos. Ja tehnoloģiski jūs, mēs iegūstam precīzāku informāciju, nu tad varbūt tā informācija pārāk de, detalizēta. Tomēr eh, runājot par to, ko mēs izmantosim, mēs bez tehniskām detaļām neiztikt. Ja mēs vēlamies panākt, ja, kad mēs panāksim vienošanos, iespējams daudz grozījumi atkritīs. Tomēr ir jāpanāk eh, kopīgi nostāja. Da, daži grozījumi tiks atbalstīti, daži nē. Tomēr šajā, šai pēcpusdienai vēlos izcelt tāds, vairākas lietas. Uh, par pasažieru brīdināšanu. Tātad viņiem ir saulēcīgi jāpaziņo, kas notiek. Tad tas ir pamatpunkts. Pasaž, ja pasažieri tiek pārbaudīti ar skeneri, viņiem ir iepriekš jāpaziņo, kas notiks un ko viņš uh, eh, var darīt un ko nevar. Un pasažieris var arī atteikties iziet skenēšanu. Un ja, un ja mēs varam panākt vienošanos par to, būs, tas būs ļoti labi. Tomēr kaut kāda vienošanās ir jāpanāk. Jaunās tehnoloģijas un cilvēki, kuri ar tām, kuri tās darbina, tad šiem cilvēkiem ir jāsaņem pienācīga apmācība. Un šī darbība būs daudz efektīvāka, ja tiks ievērotas pasažieru tiesības. Tad runa par apmācību un pasažieru tiesību ievērošanu, kā arī informēšana. Varbūt Strasbūrā māja plenāsesijas laikā mēs varētu savā sanāksmē apspriest kompromisus vai kompromisu grozījumus, un varbūt sekretariāts varētu koordinēt šo procesu un būt kā starpnieks starp dažādu grozījumu iesniedzējiem. Jebkurš komitejas loceklis, kurš kuram šķiet, ka viņa idejas nav iekļautas kompromisa grozījumā, lūdzu sazinieties ar mani un mēs apspriedīsimies. Varbūt mēs varam mainīt uh, priekšlikumu formātu. Paldies! paldies. Liels paldies! referentam un tālāk došu vārdu ēnu referentiem un sākšu ar Fleckensteina kungu no sociālas un demokrāta grupas. Mēs varam dot katram pa četrām minūtēm. Bet tālāk skatīsimies, jo gal galā saraksts vienmēr pagarinās un pagarinās Fleckensteina kungs. Paldies. Es domāju, ka man pat šīs četras minūtes nebūs vajadzīgas. Uh, politiskā grupa vēl nav izveidojusi tādu kopīgu noslēgumu viedokli. Uh, mani lūdza mūsu ēnu referents Jērgs Laichtfrīds um, izteikt dažus teikumus, jo viņam šodien jābūt ir Austrijā. Uh, viņš ir iesniedzis 11 grozojums. Uh, Uh, un uh, daudzus arī kopīgi parakstīs ar citiem kolēģiem. Uh, un sašķirojas pa grupām, un tie ir jautājumi, kuri jau daļēji tika skarti ļoti svarīgi, lai nebūtu tieši attēlu, bet tikai ķermeņa schēmu. Un tad šo ķermeņa schēmus tās nedrīkst nekādā gadījumā saglabāt. Uh, Rengena stāru izmantot nedrīkst. Mums ir nepieciešami drošāki, labāki drošības pasākumi nekā kārgo. Un cilvēki tiek skenēti, un tomēr ar lielu paviršību mēs pret to attiesamies kā tago un krāva un pasts. Kas attiecas uz uh, Eiropas parlamentu pieņemto likumu uh, par gaisa, uh, tātad tas bija likuma projekts uh, par uh, gaisa telpas uh, drošības kompensācijām. Tie ir saistīti savā starpā, un tādēļ mums tas ir ļoti svarīgi. Es nāku no Hamburgas. Un katru nedēļu divreiz eh, man ir tas prieks redzēt šo ķermeņa skēneri, vienreiz darbā un vienreiz eh, ārpus darba, jo es jā, lidoju, tur viņi izslēdz, piemēram, jo viņi savādāk nevarēs nogādāt pasažierus lidmašīnā, un tad atkal cilvēki iet cauri vakarā tad 90% viņi vēlreiz tiek, tā teikt, aptaustīti. Un es nezinu, vai arī mana politiskā grupa piekritīs arī, kas attiecas uz grozījumiem 28, 29, vai tur politiskā grupa varēs paust kādas simpātijas. Paldies! Jā, paldies, Maisnēras kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs ir eh, runa par drošību lidostās. Es jau sākšu ar cilvēkiem no sākuma, un uh, tur tātad eh, jautājums tiek reducēts uz ķermeņa skeneriem. Es domāju, ka jau mēs arī ļoti dažādos jautājumos teicām, ka mums būtu iespējama lielāka drošība nekā mums tā pašreiz ir. Un tur mēs kā politiķiem mums ir, protams, arī pienākums eh, šo eh, lietu uzlabot, to, ko jau ir teicis Brians Simpsons, ka tātad mums ir nepieciešams pasākumu kopums. Mēs, protams, nesasniegsim nekad 100% drošību, bet lai būtu lielāka drošība. Tad arī tika teikts, ka rengens ir jāaizliedz, Ir dažas valstis, kuras strādā ar šīm rengenstāriem skeneriem, jo pie mums tas ir aizliegts Vācijā, tas nemaz ar likuma nav paredzēts, bet atsevišķām dalību valstīm tas tā ir, un ja mēs tomēr kaut ko atklāsim šajā ķermenī. Tagad tā, tas ir ļoti neliela dēva, bet tas nenozīmē, ka tieši rengens ir tas, ar kā palīdzību varētu atklāt šīs lietas. Es uzskatu, ka e, šos ķermeņa attēlus, ka tie ir būtībā jāieaizliedz. E, tātad iepriekšējais runātājs teica, ka tie nav jāsaglabā, bet arī es domāju, ka izņēmumu gadījumos arī nevar būt e, šo pilnu ķermeņa attēlu. Mēs jau arī iesniedzām dažādus grozījumus, kuri tieši to pauž. Vācijā es ievācu informāciju notika testēšana. Tātad mums ir tas, kas mums ir medicīniski, un mums ir jāaizsargā, protams, arī privātais, privātā sfēra. Lihtenbergas kundzes priekšlikums ir ļoti svarīgi arī, lai citi tehniskie līdzekļi tiktu um, pārbaudīti, kā mēs dažādas terorisma uzbrukumus varētu preventīvi ierobežot. Uh, Um, tad es esmu nedaudz skeptiska arī par to, kas attiecās uz datu drošību, uz pašažieru datu uh, uzglabāšanu Lībe komitejā, kā piemēram, uh, vai, kā, vai tas ir saskaņā ar mūsu datu drošību. Uh, Fleckensteins kundze teica, jā, Hamburgā tas, protams, ilgst. Um, tad, tur ir dažādas problēmas arī ar programmatūru. Uh, Eh, tas tiks uzlabots, bet, protams, mēs negribam, lai process paildzinās. Tad 93. grozījums, tad, tad ir jābūt obligāti, ir jāiet caur šiem skeneram, vai, nu, varbūt kaut kādas grūtniec, eh, grūtniec tiktu īpaši sargātas. Es, eh, domāju, ka var izvēlēties, vai es iešu cauri skenerim, vai arī mani, te, teiksim, mani izmeklēs kaut kādā veidā savādāk. Šeit replika no zāles, diemžēl, nav dzirdama. Tātad, ja mums ir kādas aizdomas, tad eh, šā vai tā jau tiek kontrolēts īpaši Eh, tātad drīkst būt tikai piktogrammas, 121. Eh, grozījumā to jau mēs teicām. Un 133. Eh, grozījumā mēs teicām, ka datu saglabāšana vispār nedrīkst būt. Uh, Jo proti, ja netiek saglabāts un persona ir tika, tikko nākusi cauri, tad jau šo piktogramu uh, var, protams, attiecināt uz to personu, bet tam nav nekāda sakara ar datu aizsardzību. Uh, divas pēdējās lietas uh, ko uh, Verāka kundze un Herikē teica, uh, kas attiecās uz efektivitāti, piemēram, par šķidrumiem. Uh, Un arī par krāvu runājot, ir runa 300, 300. grozījums no 2008. gada, jo ļoti daudz, kas par kraus kontroli ir teikts, tas netiek realizēts. Tātad, ko mēs esam pieņēmuši, kur dalība valsts ir piekritušas, tad tam jātiek realizētam. Jā, paldies, un Lichtenbergers kundze tālāk. Sirsnīgi pateicos arī referentam. Es domāju. Tātad ir tāds vispārējs arguments, ļoti svarīgs arguments. Mēs saņēmām jaunu jēdzienu, tas vairs nesaucās ķermeņa skeneris, Eh, bet eh, tagad mēs to saucam par drošības, gan ir kā tas būtu kaut kas cits. Es uzskatu, ka tā ir tā dēvētā jaunvaloda, un mēs jau arī zinām no romāniem, um, no 19. Eh, 1984. Es uzskatu, ka tas nav labi. Mums taču ir jāpasaka atklāti. Ehm, mums ir jāakceptē tas, ka ir runa par ķermeņa skeneru un nevis kaut kādu vispārējo skeneri. E, un tādēļ arī ļoti daudz grozījums es iesniedzu tikai tā, lai tas, e, tā lieta tiktu nosaukt īstajā vārdā. Tagad par rentgenu. Es piekrītu, un to arī Lībe komiteja jau teica ka rentgena pielietošana eh, vispārējās eh, kontrolēs, ikdienas kontrolēs ir pilnīgi aizslēdz. Tas ir skaidrs, ka tam ir medicīnisks sekas uz veselību. Un tas eh, netiks izmantots parastajās kontrolēs savādāk mums ir šis veselības apdraudējums, un jo biežāk kāds lido, jo lielāks ir šis apdraudējums arī pie mazām devām arī e, šī īst, īstā dēva, teiksim, kura tiek izmērēta, izmērīta brīžiem ir tomēr lielāka nekā pirmā um, parādītā. Tagad runa par datu drošību. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir, lai šie dakti netiktu saglabāti. Uh, ar, piemēram, vārdiem un adresēm un šo uh, uh, datu aizvien pavairošana, jo tur tad tiek vākti vēl tālāki dati, tad varbūt kādas grāmatas vai kādas skaņu plats mēs uh, pērkam, un tad mēs iegūstam šī cilvēka profilu. Es domāju, tas ir nepareizais ceļš. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi uh, Eh, lai personālam būtu labāki darba nosacījumi, labāka izglītība, jo tur ir runa par konkurenci uz leju, jo slikti apmaksāti cilvēki, kur, protams, attiecīgi arī izturās, kuriem ir nepiemērota darba apstākļi un tur arī drošības pēc nekas būtisks nevar notikt. Es domāju, tas ir ļoti svarīgs jautājums. To jau mēs agrāk zinām par muiti, par muitu. Un kas tad patiesi kaut ko atklāja? Tie bija cilvēki ar pieredzi, kuriem ir attiecīgā distance un izglītība un varēja to lietu aplūkot. es domāju, šī visa drošības politika aviācijā, kas attiecās uz personāla treniņu, eh, to ir jāskata lielākā eh, vispārējā sabiedrības kontekstā. Tas nav izolēts fakts. Eh, arī parlamentā un mozejā, kur karājas Mona Līza, tas arī tiek pielietots. Tādēļ būtu ļoti svarīgi palūkoties arī ārpus savu tiešā darbības lauka. Un, ja daži kolēģi un kolēģis mūs atbalstītu, es domāju, ir ļoti daudz deputātu skaitls, skaits, kuri ir uzmanīgāk šajā jautājumā. Un tad es teiktu, palūkojieties, vai nav kādas citas tehnikas, kuras ir tikpat labi pielietojamas, bet kuras, eh, teiksim, kurām nav tik, eh, eh, tik neprognozējams sekas kā šajos gadījumos. Lūdzu, palūkosimies, kas lidmašīnā, kas pasažieru lidmašīnā vēl lido līdzi. Jā, paldies, un Fosters kundze lūdzu. EKR grupas vārdā paldies priekšsēdētājiem, liels paldies referentam par visiem šiem grozījumiem. Es domāju, kolēģiem ir taisnība. Ir diezgan liela vienprātība mm, par teikto, un to mēs redzam, ejot cauri grozījumiem. Runājot par mūsu pozīciju, Pīters Van Dālens ir mūsu anreferents, un mēs parasti atbalstam viens otru grozījumus. Virkne grozījumu ir diezgan ierobežoti, ne jau tādēļ, ka es esmu bijusi ēnu referente no vidskomitejas puses un eh, esmu konsekventi centusi saglabāt to, uh, kas ir jāsaskaņo ar vīdes eh, komitejas eh, izdarīto. Tāds neliels atšķirības. Liktenbergers kundzei pilnīgi taisnība, tas ir ķermeņa skeners. Tas tas ir. Un mēs zinām, kāds tam nolūks. Mēs visi piekrītam, ka tas ir papildus rīks, lai cīnītos pret terorismu, kā to izmantot vislabāk. Un galvenais, ko tas īsti nozīmē. Bet ir pilnīgi pareizi uh, uzdot jautājumus, par kuriem mums visiem rodas bažas. Es tikai atkārtošu savus sākotnējos komentārus, kurus esmu iesniegusi citā uh, grozījumā, proti uh, pārrobežu izlūk dienestu uh, datu uh, rezervēšanas sistēmu uh, datu apmaiņu un profilēšanu un jo vairāk mēs šās, šīs lietas varēsim sakārtot, nu, tālāk tad mēs jau būsim tehnoloģijas rokās. Nekad jau mēs no tās netiksim vaļā pavisam, bet, nu, tā būtu tā robeža. Tālāk par veselības jautājumu. Nu, visi saprot, ka ir jaunas tehnoloģijas, un e, jaunie skeneri nebūs eh, draudz veselībai, bet kas attiecas uz attēlu veidošanu, Eh, attēlu var saglabāt, ja eh, cilvēks, piemēram, ir arestēts par kaut kā nelegāla eh, mēģinājumu pārvest, jo gal galā, ja cilvēks tikko iziet ārā, iziet cauri mašīnai un viņa attēls tiek izmests ārā, nu, tad no tā vispār nav nekāds jēgas. Tad tālāk runāsim par mm, radiāciju no dažādām staru iekārtām. Es domāju, mēs esam saņēmuši ļoti labu dokumentu no Kalifornijas universitātes. Uh, par uh, rengenstāru izmantošanu un iespējām. Tā kā tas viss ir jāpaturprātā, ja mums ir aprīkojums, kas ir nepretrunīgs, ja mums šeit nepastāv problēma, tad ir, varbūt nevajag aplūkot izņēmumus. Mums ir jābūt tādai tehnoloģijai, kas bez izņēmiem ļauj iet cauri visiem cilvēkiem. Jo kāda jēga ir ķermeņa eh, skeneris, kad puse cilvēku vispār nevar ietur cauri, jo ir ļoti daudz labi iemesli, kāpēc viņi to nevar darīt. Tā kā ir jāizmanto tāda tehnoloģija, kas ir piemērojama jebkuram. Tehnoloģijas pastāv. Daži sīkāki punkti. Mums ir jānonāk pie lēmumu vai tas būtu jāpadara obligāts vai nē. Jo kāpēc tad ir viss šīs diskusijas? Dažas dalībvalsts saka, tas ir brīvprātīgi. Jūs varat to darīt, ja vēlaties, ja jūs nevēlaties. Mūsu valsts, piemēram, man valsts savā laikā izlēma, ka tas ir obligāti. Protams, ka ne visus pasažierus sūt cauri. Tie tiek izvēlēti pēc nejauša atlases principa. Uh, Tas mums ir tātad vajadzīgs tehnoloģiski adven, advancēta tehnoloģija, kas negrauj cilvēku uh, veselību, kas ir neinvazīva, un ja cilvēks principā ir pārliecināts, ka viss ir kārtībā, viņš mierīgi tam var iet cauri. Tas ir vienkārši izvēlēties pareizo tehnoloģiju, jo nav jau nekad jēga, ja mums šāda tehnoloģija vispār ir, ja, piemēram, Toms Diks un Harijs šodien saka, ziniet, man nav tas tāds garīgais, lai es tur šodien vispār līstu cauri. Tā kā mēs varam atrast lietas ar šiem skaneriem atklāt tādas lietas, kuras mēs nevaram atklāt, piemēram, pie taktīls ķermeņa izmeklēšanas vai ar metāldetektoriem. Es nevajag nedomāju, ka ir jāpiekrīt brīvprātīgai izvēlei iet vai neiet cauri skanerim. Pretēji jau nav nekāda jēga, lai komisija kaut ko darītu. Vai nu tas ir rīks, ko visi drīkst izmantot, vai mēs vispār nepiepūlamies. Un paldies priekšsēdētāji. Šeit vairums ir viens prās, bet mums ir tā rūpīgi jāizdomā, kā ar to visu iet uz priekšu. Paldies, Vilskundze, lūdzu. Paldies. Es domāju, ka referente ir paveikusi milzu darbu, un viņi ir, viņi arī sacīja, ka šo skeneru vajadzētu saukt par drošības skeneriem. Bet tas jau vienkārši liek tai pašai lietai izklausīties smukāk, jo nav jau nekādas starpības, kā mēs to nosaucam un šie ķermeņa skeneri, vai tie patiešām parādīs pietiekoši daudz, jo uh, ār, vir, nu, virs ķermeņa virsmas tas nemaz tik daudz neparāda. Uh, šie skeneri nebūtu nav tik efektīvi, kā cilvēki apgalvo. Un es esmu pati no Hamburgas, un tāpēc es augsti vērtēju to, ko dzirdu no hamburgiešiem. Viņi, piemēram, nemaz uh, neizmanto šo tehnoloģiju, jo tehnoloģija nestrādā pietiekami efektīvi. Protams, ka eh, šādas tehnoloģijas nedrīkst apdraudēt veselību nekādā gadījumā. Uh, nu, īstenībā jau viņi arī briesmīgi neapdraud, bet nu nevarētu jau arī teikt, ka viņi ir ārkārtīgi veselīgi. Un ja kāds ir uzrakstījis, ka tie nav slikti pie jums, priekš jums nenozīmē, ka tie priekš jums ir ļoti labi. Un tik un tā jūs tiekat pakļauti uh, palielinātai uh, apstarojuma devai. Un ja kurš liekas, apstarojums ir slikts. Ir arī liela vienprātība par to, ka šos attēlus nebūtu jāsaglabā, bet praksē mēs redzam, uh, ka šeit nevar simtprocentīgi garantēt datu aizsardzību, kā visās datorizētās sistēmās. Vienmēr būs e, ļautiņi, kas to izmantos ļaunprātīgi, tie būs hakeri vai kādi citi tam līdzīgi. un nevar apgalvot, ka tas viss vienmēr būs simtprocentīgi drošs. Un ja jūs apgalvojat, ka ka pasažieriem nedrīkst kāpt lidmašīnā, ja viņi neatskāsies ar skaneru, nav jau prātīgi. Jo tad jau nevarēs garantēt uh, drošību simtprocentīgi. Un jāsaka, teroristi vismaz pagātnē vienmēr vairāk vai mazāk veiksmīgi ir tikuši, ir uzkāpuši uz lidmašīnas borta. Ir vajadzīgas procedūras, lai patiešām tas mūsu drošību palielinātu. Liels paldies! Grauša kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es pateicos referentam. Tēma patiesi ir sarežģīta. Es domāju, ka viņam, protams, ir attiecīgā distante, distance un arī profesionalitāte. Un skaidrs, ka mēs nesaņemsim uh, uh, atbildes uz visiem jautājumiem, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī no vienas puses, kā šis tēmats radās ar šķidrumiem, uh, tad ar atklājumiem par šiem ķermeņa skeneriem. Tātad mm, es šeit šajā jēdzienu diskusijā nevēlos iesaistīties. Un tad ar kravu. Politika vienmēr reaģēja um, momentos, kad tika kaut kas atklāts. Un pirmais, ko es gribēju teikt, ka nekādā gadījumā ar šo ziņojumu mēs negribam radīt viedokli, ka uh, aviācija būs droša, pilnīgi droša. Un mums ir jāņem vērā subjektīvais uh, raksturs, proti arī subsidaritāte mēs nedrīkstam aizmirst, jo katrā dalība valstī būs savs ieskats. Un tur mans pirmais svarīgais jautājums, kā komisija reaģēs uz situāciju, kāda dalība valsts, uh, eh, piemēram, nevēlās uh, ieviest dzīvē šos lēmumus. Uh, Eh, piemēram, notiks diskusijas ja, starp eh, valstīm, jo, ja mēs teiksim, ka kāda dalībvalsts nevēlās ievies, tad mums tomēr būtu jāsaka, ja 27. dalībvalstīs tas ir tik dažādi, tad mums varbūt nemaz nebūtu jādiskutē. Um, metodi, es domāju, ka katrs piekrīt proti privātās sfēras aizsardzība, kas attiecas arī uz veselību. Um, es domāju, ka, teiksim, rīt neviens nesagaidīs, ka um, šī veselības jautājums tiek pilnībā atrisināts, un es domāju, ka ir dažādas kontrolas iespējas un pasažieriem ir tiesības atteikties no kādas zināmas tehniskas kontroles. Un es domāju, ka mums šeit ir labs padoms eh, lūkoties uz tehnoloģisko attīstību. Tur, kur mēs esam jau pieņēmuši lēmumus, tas eh, nevienmēr nav atbildes realitātei, jo tā ļoti, ļoti ātri attīstās. Uh, Tātad nekādus absolūtus aizliegumus vai arī kādus absolūtus prasības. Mums vienmēr būs jāpiemērojās kādām uh, mūsdienu prasībām, mūsdienu attīstībai. Paldies! Jā, tas bija trīs minūtes, bet es domāju, ka trīs minūtes var arī atļauties Bradbānkungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu teikt sekojošo. Mums šeit vajadzētu nedaudz pakāpties atpakaļ un atcerēties, par ko tad šeit ir runa. Pirms pāris gadiem mums bija direktīva. Un tur tā saucās eh, vienotie noteikumi eh, aviācijas drošībā. Jo tas, tas arī ir. Un pasažieriem ir eh, tiesības sagaidīt tādu pašu drošību, jebkurā lidostā, lai arī kuru viņi neizvēlētos Eiropā. Bet, ja mums nebūs jau vieni, vienoto noteikumu, tad eh, nebūs arī kopēji noteikumi, noteikumi. Un tas pats attiecas arī uz ķermeņa skeneriem. Tie ir ķermeņa skeneri un sauksim tos īstajā vārdā. Šeit ir liela vienprātība šajā komitejā par to, kas būtu darāms. Vēlētos pieminēt kādas 3-4 vietas, Uh, lietas. Piemēram, par rengena stāru tehnoloģiju, izkliedēto stāru tehnoloģiju. Uh, nu, aizmirsīsim mītu par to, uh, ka uh, šāda radiācija ir pilnīgi uh, nekaitīga un ka tā principā uh, Uh, var ir tikpat nekaidīga kā tā fona radiācija, ko jūs saņemat uh, vienkārši lidojot ar līdmašīnu. Bet jāsaka, ka šajās tehnoloģijās izmantotais starojums ir daudz kaitīgāks nekā fona starojums, ko jūs saņemat, piemēram, lidojot lidmašīnā. Tālāk datu uzglabāšana. Jūs varbūt atceraties, ka pēdējā sasaukuma laikā mums bija sanāksme uh, kur tika runāts, kur mums, eh, mēs tikam iepazīstināti ar dažādām tehnoloģijām. Tur piedalījās dažādu komiteju pārstāvi, un faktiski mēs sacījām, ka nav datu saglabāšanas metožu, bet būtībā šādas metodas ir. Datus nevajadzētu uzglabāt, bet ja, piemēram, eh, tehnoloģija ku, par kur mums ir sacīts, ka tā neuzglabā datus, tomēr uzglabā, nu tad mums ir jāpieņem attiecīgi lēmumi. Drošības sistēmas aviācijā. Jebkura personas skanēšana vai arī metāla detektora, kam mēs ejam šodien cauri, tā ir terciāra preventīva metode, lai aizsargātos no terorisma aviācijā. Mums ir jāpaļaujas uz attiecīgiem izlūku dienestu uh, datiem. Un viņiem ir jābūt lieliskam priekšstatam par potenciāliem riskiem, eh, kas attiecinām uz atsevišķām personām, pirms viņi vispār spēruši kāju lidos teritorijā. Un tieši tādēļ ir jāstāsta uz pasažieru profilēšanu, jo pasažieru profilēšana dara to, eh, ko tā saka, ka tā dara. Tā skatās uz ceļojumu vēsturi, un tiem, viņiem ir eh, piemēram, reāli iespēja noteikt, vai ir risks vai nē, vai Džons kundze, kas dodas tur un tur, um, ir risks vai nē. Tālāk runājot par žēlējām un šķidrumiem, es domāju, jābūt realistiem. Manuprāt, nav tehnoloģija šobrīd, kas var nodrošināt drošu uh, skanēšanu, kas var atklāt uh, uh, visus šķidrumus un žēlējas. Uh, Un pirms mēs nonākam pie 2013. gada lēmumiem, es domāju, ka mums ir jāpārliecinās par drošību. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlos pateikties referentam par darbu. Es domāju, ka mums nav it kā jāpārsniedz vēl mūsu mērķis, un es domāju, ka mēs varam šeit konsensu atrast, lai m, mm, saglabātu šo cilvēku tiesības. Es vēlējos uh, pārunāt dažus punktus, kas attiecas uz datu drošību. E, tad šie īsie attēli, bet nevis datu saglabāšana, jo datu saglabāšana kaut kādā laika periodā nozīmē arī problēmas. E, es domāju, ka jau pašā sākumā mums šī diskusija ir jāizbeidz. Arī modernās iekārtas E, tomēr staro. Un šeit es domāju īpaši par personālu, pirmkārt ar, e, par pilotiem un par kabīnas komandu, e, kuri tur uzturas, un īpaši arī jautājumi papildinājumu par personālu izglītošanu, par sociālajiem noteikumiem, par atalgojumu. Uh, es domāju, ka labai izglītībai jābūt arī labam atalgojumam un līdz ar to personālam, uz kuru var paļauties. Es domāju, ne tikai tehniskie līdzekļi šeit ir jāpiemēro, bet arī tieši šis personāla faktors. Pār kravu no trešajām valstīm es uzskatu, ka trešajās valstīs šī skenēšana ir jāuzlabo. Uh, um, tas prasītu gan ļoti lielus loģistikas uzdevumus šais atsevišķās kravas vēl atsevišķās um, Eiropas dalību valstīs uh, testēt. Es domāju, arī iepriekšējie piemēri jau parādīja, ka uh, daudz informācijas tika uztverts, bet, ne, bet nenoraidīts tālāk, un līdz ar to tas izraisīja daudzas problēmas. To es gribēju izteikt savu viedokli. Paldies! Paldies, Sēlā kundze, trīs minūtes. Paldies, priekšādātāji! Pateicos referentam un vēlos teikt dažus vārdus par rentgena tehnoloģiju. Vēlos pieslēties tai nometnē, kura ir pret šo tehnoloģiju. Es uzskatu, ka mums nevajadzētu baidīties, to arī skaidri paust ziņojumā, un tam ir vairāki iemesli. Jau iepriekšēji runātāji par to ir runājuši. Dažās dalībvalstīs ir likums, kas saskaņā ar kuru cilvēki, e, cilvēkus nevar pakļaut rengena skenēšanai e, citiem mēķiem kā vien veselības pārbaudēm, piemēram, Vācijā. Tad mums ir jāapzinās e, risks, kas rodas, ja cilvēks bieži tiek pakļauts rengena tehnoloģijas pārbaudēm. Pastāv draudi veselībai, un es vēlos jūs brīdināt, ka tie ir tiešām reāli draudi. Es neatbalstu pienākumu, pienākumu um, iziet eh, rentgena drošības pārbaudi. Es domāju, ka būtu jāmeklē alternatīvas tehnoloģijas. Ja rentgena tehnoloģija ir jāizmanto, tad tā jābūt drošākai. Paldies! Es vēl pavisam īsi vēlējos teikt, Tur, kur parlaments nepiedalījās no drošības apsvērumiem un politiskiem apsvērumiem, mums jau bija arī uzklausīšanas, arī sabiedriskas uzklausīšanas. Neviens nevarēja pierādīt efektivitāti, kādēļ viņi to dara, jo šī efektivitāte vienmēr tika stādīta pirmajā vietā par šķidrumiem Un eh, līdz ar to mēs esam kļuvuši gudrāki un kļuvuši vēl jo skeptiskāki, jo tas nav pasažieru interesēs. No. Gracias, gracias, presidente. Sí, rápidamente me alegro que, que el señor. Vārds Aila Senderes kundzei. Paldies priekšsēdētājiem. Apsveic de Grandes kungu ar lielisko ziņojumu par un es piekrītu tam, ko viņš teica par rengena neizmantošanu. Tomēr ir svarīgi ņemt vērā uh, arī apdraudētās cilvēku grupas. Mums ir jāievāc uh, informācija ka, pa, un jānodrošina pa, pasažieru tiesību aiz, uh, aizsardzība. Tāpat ir jāsaskaņo informācija, lai nerastos situācija, kur katra lidosta sniedz tikai tādu informāciju, kā tā vēlas sniegt. Protams, ir jādomā arī par darbiniekiem. Taisnība, ka daži skeneri ir ļoti ātri, savukārt citi, piemēram, Hamburgā, um, ir, ir samērā lēni piemēram, ļoti bieži ir attēls, tāds cilvēka attēls, kurš tur vairs neatrodas. Tātad vajadzīgs neliels laiks eh, eh, attēla apskatīšanai. Kad runāja par šķidrumiem, tagad ir, eh, ir ap, aprīlis mums ir, jā, mums ir jāuz, jā, jā, jāskaidri jāpauž tas, ka mēs esam skeptiski, kā mums izdosies vispār šo dokumentu a, apstiprināt. Un kā priekšsēdētājs a, apsveicu De Grandesa kungu par lielisko, ar lielisko darbu. Jums, a, jūs, jums vēl ir priekšā liels uzdevums, jo ir jāizstrādā kompromisa grozījumi tomēr ličinējies darbs ir tiešām apsveicams. Es piekrītu Brandbuda kungam, izņemot jautājumā par, eh, par šķidrumiem un gailiem, taču par to es runāšu nedaudz vēlāk. Taču jums ir taisnība. Eh, kur ir vispārējie noteikumi? Un tas te ir runa par vispārējiem noti, noteikumiem. Piemēram, kurpes. Visiem ir jānoģē kurpes. Nu, piemēram, Hitro lidostā jānoģēp viss, varbūt ne gluži apakšveļa, bet principā viss. Ja jūs dodaties uz Manchesteru, tad jums neliek noģēt kurpes. Kur tad ir konsekvence šajās pārbaudas procedūrās? Nu, tas, ir, tas ir pilnīgi smuļķības. Varbūt arī citurēs jūs esat pamanījuši līdzīgus piemērus. Spriežot pēc tā, de Grandes kungs, ko saka komitejas locekļi, neviens īpaši nemīl rengena, eh, rengena aparāts šajā komitejā. Un kā Lektingebres kundze eh, piezīmēja, parlamentā neviens īpaši nemīl rengena, eh, rengena aparāts, un te jau rodas problēma. Dalību valstīs. Dalību valstīs neviens nesaskata problēmu ar apstākļī, ka tiek izmantots, izmantots rengēns. Tādēļ, es domāju, būs jāizcīna cīņa šajā jautājumā. Jūs mūs, eh, jūs mūs eh, brīdinājāt, ka, nevajadz, ka vajadzētu uzmanēties ar rengēna eh, aparatūru un ir, varbūt vajadzētu izglītot dalību valstis un jāmēģina panākt nostāja, kas ir eh, neapšaubām šeit pār, komitejā eh, valdošā. Runājot pār šķidrumiem, aerosoliem un gēliem, tad, Lūis, eh, jūsu nostāja atbalsta parlamenta vēsturisko nostāju. Tas nozīmē līdz 2011. pārtraukt šos aizliegumus attiecībā uz šķidrumiem, aerosoliem un gēliem. Uh, Tāpat Groša kungs vēlos zināt, ko komisija taisās darīt to dalībvalstu gadījumā, kuras, kuras kā maskējas ar paaugstinātas drošības, aiz paaugstinātas drošības noteikumiem un, un cenšas mūs pies un ir iztērējušas lielus līdzekļus eh, drošības tehnoloģijai lidostās, piemēram, Francija, kura vēlas saglabāt pašreizējo režīmu. Es domāju, ka tas ir svarīgs jautājums, kas ir jāuzdod. Es personīgi uzskatu, ka, mm, ka mūsu priekšlikums ir pareizs un tam vajadzētu, un šīm, šīm tranzīta eh, aizliegumiem un ierobežojumiem līdz aprīlim, eh, no, kopš no aprīļa vajadzētu tikt pārtrauktiem. Un tāpat arī noteikti aizliegumi, kam jāatkrīt līdz 2013. gadam. Tomēr šis ir ļoti sarežģīts ziņojums, jo ja jūs atkāpjaties no noteiktām prasībām, tad jums saņemat viena veida apvainojumus, un ja jūs, piemēram, dodaties pretējā virzienā, tad jūs apvaino, ka jūs ierobežojat cilvēku pilsoniskās brīvības. Tad ļoti grūti panākt līdzsvaru šajā jomā. Tomēr ir jāpanāk līdzsvars, ir, un, un te es vēlos uzsvērt Bredbona kunga eh, viedokli, ir jāizstrādā vispārēji noteikumi visā Eiropas Savienībā, un tas ir tas, kas mums ir jāatbalsta. Komisijas vārdā Kornelis Kungs. Paldies priekšsēdētāji pateicos Degandes kungam, referentam, par milzīgo darbu, ko viņš ir ieguldījis šajā ziņojumā. Sevišķi šajā brīdī, kad komisija aktīvi strādā pie iespējamiem ēs noteikumiem šajā jomā. Tātad viņa darbs tādēļ ir ārkārtīgi noderīgs. Tāpat arī es priecājos, ka te ir tāda vienprātība transporta komitejā. Tas mums palīdzēs izstrādāt attiecīgo tiesību aktu tika pieminēti vairāki grozījumi, un vairāk cilvēki minēja savu pieredzi ar skeneriem ēs. Un tas varbūt ir iedvesmojis vairāk grozījumu izstrādi. Vēlos uzsvērt, ka šie skeneri tiek, eh, tiek izmantoti eh, izmēģinājumu periodā saskaņā ar vietē, eh, uz vietas izstrādātiem noteikumiem, nosacījumiem. Tātad mēs risināsim šo jautājumu, balstoties uz iegūto pieredzi, un tad mēģināsim izstrādāt visai ES, e, visas ES noteikumus. Mēs uzskatām, ka skeneri ir laba drošības tehnoloģija. Tie, protams, ir labāki nekā metāla detektori, un tam ir daudz iemeslu. Mēs gribētu, lai grozījumi e, piemēram, 67. un 71. netiktu saglabāti. Vairākie, vairākos grozījumos ir runa par e, veselību un pamatiesībām. Savā ziņā žēl, ka mēs vēl nevaram publicēt ietekmes novērtējumu, ko esam sagatavojuši, jo tas joprojām tiek apspriests attiecīgajos dienestos. Taču, kad jūs varēsiet izlasīt šo ietekmes novērtējumu, jūs atradīsiet atbildes uz daudziem jautājumiem, kuri jums ir radušies par pamatiesībām, piemēram. Jo, jo mēs pētām tieši šos jautājumus un sniegsim atbildes. Tātad vairāki grozījumi mūs, mūs pēc mūsu skatījumā nav nepieciešami. Ņemot vērā datus, ko mēs esam ieguvuši ietekmes novērtējumā. Ļoti grūts jautājums ir tehnoloģija, kā arī rengenu jautājums. Šeit parasti mēs ieņemam tādu nostāju, ka tiesību aktos mums ir jāsaglabā tehnoloģiskā neutralitāte. Tik, eh, tik ilgi, kamēr pamatiesības un, eh, vesel, eh, un nekaitīgums veselībai var tikt garantēts. Tātad teikt, nav, nav tik daudz runa par to, vai veselība uh, ir jāaizsargā, bet gan kā to izdarīt. Un to, uz to mēs, uz šiem jautājumiem arī atbildēsim ietekmes novērtējumā. Un te mm, varbūt jāņem vērā tiesību akti par atsardzību no starojuma, radioaktīvā starojuma, jo staro, starojuma gadījumā tas nav tikai, tā nav tikai pakļaušana šim starojumam, kas ir kaitīga, bet arī sekas, ko tas rada. Es nezinu, vai šo jautājumu vajadzētu skārt uh, šajā konkrētajā dokumentā, vai varbūt, varbūt citos, uh, citos tiesību aktos. Par finansējumu jautājumu, kas ir 168. grozījums mēs vēlamies dzirdēt padomas oficiālo nostāju. Tajā pašā laikā mēs aicinām nošķirt e, šo jautājumu no e, šī dokumenta, jo finansēšanas jautājums neatiec tieši uz drošības skeneriem. Tas ir tāds vispārējais jautājums, kas attiecas uz visiem drošības pasākumiem. Par šķidrumiem, aerosoliem un geliem vēlos piekrist De Grandesa kungam aicinājumam pārāk nekoncentrēties šajā ziņojumā uz uh, uh, 11. 11. aprīli kā galējo termiņu. Uh, drīzāk koncentrēsimies uz galējo termiņu, kas ir nospraust 2013. gadā. Tas būs daudz realistiskāk. Tad vēlos atbildēt uz Groša un Simpsona kunga jautājumiem, ko komisija darīs ja un kad dalībvalstis pareizi nepiemēros noteikumus. Šobrīd mēs esam saņēmuši paziņojumu no vairākām dalībvalstīm, kuras e, taisās ieviest stingrākus pasākumus. Mēs rakstīsim atbildes vēstules šīm dalību valstīm un lūksim nosūtīt detalizētu pamatojumu stingrāku pasākumu ieviešanai, un tad mēs tos izvērtēsim e, Eh, eh, saskaņā ar 2008. gada 323. regulu. Ja šie nosacījumi netiks, nav pareizi, piem, eh, pareizi interpretēti, interpretēti, interpretēti, tad mēs rīkosimies atbilstoši. Beidzot par krāvas jautājumu. Ir vairāki grozījumi šai sakarā, tas, tas arī mums ir svarīgs jautājums un prieks, ka tas ir iekļauts šajā direktīvā. visgrūtākais ir saistīts ar iebraucošo krāvu, ievesto krāvu. Vai arī, piemēram, tādu kravu, kas ir radīta ēs pirmo reizi un tiek izvest ārpus. Šeit ir 21. un 178. grozījums, kas eh, sasauc ar mūsu iekšējiem noteikumiem. Es domāju, ka te vajadzētu ieviest izmaiņas un vairāk koncentrēties uz ie, ie, ievesto kravu. Paldies priekšsēdētāji! Paldies komisijas pārstāvjiem. Atvainojos, saka priekšsēdētājs. Eva, vai jūs vēlties par uh, reglamentu? Nē, zinat, es nezinu, kādai tagad ir jābūt e, procedūrai. Mēs izējām uz koplēmumu ja nāks jaunais priekšlikums, tas te pašlaik nav tā īsti skaidrs. Es pieņemu, ka tas ir koplēmums. Šajā gadījumā nē, citi domā savādāk. Es jau negribu rakt bedri komisijai, bet jautājums ir, kā mēs risināsim eh, šo jautājumu. Ja komisija uh, piemēram, gatavojas izslēgt eh, parlamentu no šī lēmuma pieņemšanas, tad šis zaļais paklājs paliks par sarkanu. Bet, paldies, eh, tas bija skaidrs, ja jūs runājat par skeneru jautājumu. Tā ir viena no iespējamām skrīninga metodēm un tas ir saistīts ar procedūru, kurā jebkurā gadījumā ir iesaistīts parlaments, protams. Ko es gribēju teikt? Jūs minējāt, ka ir veikt dažādi izmēģinājumi. Bet, ja pasažierim dod iespēju iet cauri rengēna aparātam, vai jūs nelidojat, Es nedomāju, ka tas ir pamats kaut kādai izvēlē. Tas ir, nu tad vai nu ej vai nē, lido vai nelido. Tā tad lūk šos izmēģinājumu pamats man liekas neiztur kritiku. Jo, ja dalībvalsts pateiks vai nu pakļaujot sevi rengenstariem vai nelidojat nekur, tā nav nekāda izvēle. Deg Grandes kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies arī komisijai par to, ka jūs ieviesāt lielāku skaidrību, bet kāds komis, komentārs jum, komisijai un Lichtenbergers kundzei? Jautājums, protams, bija vietā un laikā. Es šeit aicinātu izstrādāt likumdošanas priekšlikumu. Es, protams, vēlētos, lai šeit iz, tiktu izmantot koplēmuma procedūra, uh, Taču tāda ir referenta nostāja. Protams, tas, ko uzskata komisija, ir kaut kas pilnīgi cits. Tātad mēs vēlētos likumdošanas procedūru, lai mēs varētu saglabāt savu pilnu līdzdalību procesā. Priekšsēdētāja kungs, man Es izrādās nekļūdījos, ka visi ir ļoti interesēti šajos grozījumus, un jāsaka, lielā mērā pārklājas tas, ko katrs vēlas. Cilvēki izmanto dažādas formulējumus, taču cilvēki faktiski vēlas redzēt iekļautu vienu un to pašu, un tas man sagādā prieku un es domāju, ka būs liela vienprātība par šo ziņojumu kopumā, bet, protams, man ir jāatbild uz dažiem jautājumiem, kas man tika uzdoti. Ebret kungu vārdā tika teikts, ka jā, ka nebūtu jāsaglabā cilvēku attēlu, nekādu rengenu, jā, labi, arī tam es piekrītu. Tālāk, kad ir runa par ļoti stingriem pasākumiem, vai nevarētu būt kādi citi Jā, es bieži lidoju caur Šarlu de Gaulle lidostu, un es redzu, ko dara Air France, piemēram, izmantojot apmācītus suņus. To gan viņi izmanto krāvām, kravu pārvadojumiem, un Protams, arī dažādus uh, caurskats mehānismus var izmantot kravām, uh, kas ir savādāk, jo kravai tie nenodarīs uh, veselības kaitēm. Bet tas, kas tiek piemērots uz cilvēkiem, protams, tā ir cita lieta. Un īstenībā, kuru gan interesē, kā tos aparāts nosaukt, nu tas ir tikai nosaukums. Un es pat nedu, nedomāju, ka šeit vajadzētu no mušas taisīt ziloni. Tie, kas uzskata, ka ir svarīgi šo nosaukumu, nosaukumu mainīt, nu manis pēc, lai jau tiek. Tik arī teikts, jā, ka aizliegums izmantot rengēnas stārus šajās tehnoloģijās. Mēs nevaram teikt, ka tie jāaizliedz. Mēs varam pateikt, ka mēs noraidām to izmantošanas iespēju. E, ne jau man ir jāpasaka, tie tiek aizliegti. Mums ir jādomā, kādus terminus mēs izmantojam savos izteikumos. Par 49. tik teikts, jā, ka uh, mums būtu jāizmanto citas uh, noteikšanas metodas, kuras, kurām ir jābūt savietojumam, uh, piemēram, suņu izmantošana kravu skanēšanai ļoti efektīva ir šī metode. Veseli virkni, veseli konteineri tiek apraks, apskatīti ļoti ātri, izmantojot uh, sūņus un var piemērot dažādas šīs metodas bīstamajām kravām. Tālāk es jau teicu par šī nosaukuma izmantošanu. Uh, Un eh, tā tad eh, runājam par to, ka nebūtu jāizmanto rengens darbi, bet te ir kāda nianse. Vispirms ir jābūt pilnīgai informācijai, un es gribētu pateikt, ka arī rengen tehnoloģijas ir atšķirīgas. Un tehniskie eksperti zina šīs atšķirības. Saskaņā ar komisijas kritērijiem tās ir dažādas. Nu, es negribētu viņas te izšķirot, es viņas vienkārši negribu redzēt, jo es negribētu, lai mums būtu iespēja, lai mēs radītu iespējas apiet likumus ar līkumiem, bet, eh, nu, tas, ko domā speciālisti, un mēs nedaudz atšķirs par datu aizsardzību un par to, ko Fosters kundze sacīja. Un arī Bradborna kungs, viņš gan ir aizgājis. Žēl, ka viņš ir prom, es viņu apbrīnoju. Viņš ļoti stingri aizstāv savu viedokli vienmēr. Jo, redzat, no vienas puses teiktais apdraud uh, apvienotās karalistas subsidiaritāti, bet uh, no otras puses tas spiež visiem darīt vienu un to pašu runājot par drošību, ASV dara kaut ko, un tad visi seko tam, ko viņi dara. Piemēram, viņi aizliedz šķidrumus uh, e, līdmašīnās, nu tagad e, visi dara tāpat kā viņi. Es varu piekrist vienai lietai - kopēji noteikumi. Vienoti noteikumi. Protams, ka ir jābūt kaut kādiem minimāliem standartiem, minimāliem normā, normām, kas jāievēro visās dalībvalstīs. Un Fosters kundze arī saft, ir teica, ka viņa piekrīt. Distintas. No se puede sorber y soplar a la vez. Es decir, con todo respeto. Mm, nu, profilēšana ir jāizmanto kopā ar uh, ķermeņa skaneriem, abas tehnoloģijas ir izmantojamas. Apvienotajā karalistē uh, tiek izmantoti arī citi te, skaneru tehnoloģijas, citas starta tehnoloģijas, bet uh, ne visiem tas ir obligāti jādara. Jā, runa ir par veselības aizsardzību, par datu aizsardzību. Jā, protams, es tam visam tikai piekrītu, tālāk Groškungs. Viņš mums atgādināja eh, par subsidiaritātes principu ievērošanas nepieciešamību. Jā, nu praksē mēs to arī redzam jo eh, dažādas metodas tiek piemērotas, lai veiktu uh, izpēti un izsekošanu, bet neatkarīgi no tā, ko uh, teiks komisija vai mēs, uh, dalību valstīm vienmēr ir uh, tiesiskas iespējas noteikt stingrāku likumdošanu, stingrākas kontrolas savas valsts teritorijā. Jā, piekrītu arī citu kolēģu teiktajam Nu, un Aijala Sanders kundze runāja par visneaizsargātākajām pasažieru grupām. Faktiski tās jau ir iekļauts projektā. Daudz ir iesnieguši grozījums, un viņas satrauc, piemēram, tas, kā viss šīs pārbaudas ir ietekmē, teiksim, bērnus, teiksim, cilvēkus ar zināmām veselības problēmām, un tos, kas kaut kā strādā šajā sektorā. Uh, Un kas rīkojas ar visām šīm iekārtām? Jā, protams, Simpson kungs piekrīt minimāliem standartiem un to, ka jūs runājāt par rēngenstariem, jā, protams. Un tad, kad mēs runājam par šķīdrumiem, jā, mēs esam vienojušies 29. aprīlī 13. gadā, mēs atskamies no šiem noteikumiem, mēs par to esam runājuši jau iepriekš. Un ja mēs runājam par kaut ko tādu, kas varbūt notiks pēc tam, nu tad ir jautājums, kāpēc mums būtu to būtu jāuztraucās, kāpēc mēs esam vispār šo termiņu noteikuši. Tas ir termiņš, atbalstīsim to. Es vēlētos pateikties arī komisijai par atbalstu. Komisija ir teikusi, ko ļoti svarīgu Viņiem ir jābeidz ietekmes novērtējums, jo tikai tad mums būs detalizēta analīze un par uh, tiem pētījumiem, kas pašlaik notiek. Un tikai tad mēs redzēsim, vai visu to cilvēku bažas, kas ir iesnieguši savus grozījumus, eh, vai uz tām ir atbildēts vai nē, vai tās tiek kliedēts vai nē. Bet ir liela vienprātīga par to, kas tad ir galvenais, par ko visvairāk vajadzētu satraukties. Un es domāju, ka mums visiem ir priekšlikumi, kas savā ziņā ir līdzīgi, tā kā paldies. Vēlētos atgādināt, ka transporta komitejā balsojums būs maijā, balsojums plenāra sēdē jūnijā. Komiteja mājas, jūnijas plenāra sēdē. Tālāk. Eiropas dzelzceļa vienotā telpa. Un šeit mums ir prezentācija, ko pieprasīja transporta koordinātori. Un tas notika pēc tam, kad referents stādīja priekšā janvārī savu darba dokumentu. Un šie abi pieprasījumi ir balstīti uz zinātniskiem dokumentiem, kas parādīs, kādā veidā vertikālā sadalīšana ietekmēs dzelzceļa uzņēmums un arī situāciju ar eh, regulējošajām iestādēm kompetenci un resursu sadalījumu. Parlamenta politikas departaments izvēlējās eh, Stīru Deivijas eh, Glīvu, kas vadītu šo te prezentāciju, nu, un arī Diana Orikungs, kas būtu otrs Tā tad lūdzu, Dianorī, vispirms vārds jums. Paldies! Es ceru, ka esat saņēmuši prezentācijas eksemplāru mm, izdrukātā veidā. Tas varbūt ir vieglāk lasāms kā uz ekrāna. Kā priekšsēdētājs sacīja, mūs eh, lika, eh, mūs tātad uzticēja mm, izsakot divas šīs pakotnes, un izpārskats prezentācija izsievads, par ko tad ir runa abos pētījumos, eh, tirgus kopējais pārskats, kas ir ietverts abos šajos te informatīvajos ziņojumos, un tādi paši šie te informatīvie ziņojumi. Vispirms īsi ievads. Šie apziņojumi ir tipoloģija un regulējošo orgānu struktūra un e, tas, kāda ietekmi rada infrastruktūras pārvaldības un transporta operāciju atdalīšana. Un kā tā notiek dalībvalstīs, mēs to pētījām. E, šīs nav detalizēti pētījumi, tie ir vienkārši tādi informatīvi pētījumi un. Mēs esam centušies paskatīties uz visu, kas notiek Eiropā. Paskatoties uz tirgu, eh, dzelzceļa nozare, pirmkārt eh, tendence pasažieru pārvadājumu tirgu. Šeit dzelzceļa transporta daļa aizņem apmēram 6% no kopējiem pasažieru pārvadājumiem, un šeit nav iekļaut, piemēram, vieglās automašīnas, kas, starp citu, sastāda 70-73%. E, atsevišķās dalībvalstīs pasažieru pārvadājuma līmenis ir ievērojami pieaudzis, e, runājot par dzelzceļu, piemēram, Dānijā, Beļģijā, bet citās process ir bijis e, gluži otrādi negatīvs, bet vispār vidēji, ja šie lielumi īpaši izmainījušies nav. Tālāk kravu pārvadājums šeit, protams, šī tirgus daļa pārvadājumos ir lielāka, taču nebūtiski lielāka, kā tas bija pasažieru tirgu. Tā, kopsumā tas ir apmēram 10%. Dažos tirgos, piemēram, Latvijā, Vācijā un Austrijā, ir ievērojams pārvadājuma pieaugums, pat dzelzceļa vērojams bet eh, kopējās tendences, kopējā rādītāja ir diezgan stabili. Tālāk aplūkojot uh, tirgus daļu un kā tās ir attīstījušās kravu pārvadājumu sektorā. Eh, šeit mēs redzam, uh, vertikālajā asī ir tātad uzņēmumu uh, skala. Šeit jūs redzat, ka apvienotā karalistē ļoti augšas rādītājs tālāk arī Igaunijā, Rumānijā, Nīderlandē. Un ko tas rāda? Tas rāda, ka principā šie te dzelzceļa pārvadājumu sektors ir ievērojami palielinājies laika posmā līdz 2009. gadam. Jūs redzat arī īpašus uh, pieauguma rādītājus, kas ir atzīmējami Igaunijā, Rumānijā, arī Bulgārijā. Un pētījumi balstās arī uz iepriekš iesniegtiem datiem jau 2005. un 2006. gados. Un šie dati attiecas uz tirdēvie glīva pētījumu, un 28. ir mans pētījums, un 2009. gada dati nāk no komisijas jaunākā ziņojuma. Tālāk eh, aplūkojot to, kāds, kāda ir situācija par uh, regulējošajām iestādēm un to tipoloģiju. Īsts ievads. Sākotnējais mērķis eh, ir nodrošināt neatkarīgu un uh, pārskatu pār tirgu, lai nodrošinātu brīvu pieeju tirgumu lai nodrošinātu nediskriminējošu pieeju. Direktīvas 30. pāns praca, lai šie, eh, šīs regulējušās struktūras būtu neatkarīgas eh, no kapacitātes sadales iestādēm vai arī pašām, eh, pašiem dzelzceļiem un dzelzceļu kompānijām. Un ir ļoti svarīgi stiprināt šo regulējošo institūciju lomu, piešķirot tiem lielākas pilnvaras, piemēram, attiecībā uz biznesa plāniem un infrastruktūru pārvaldītājiem, kā arī, lai tie būtu neatkarīgi eh, un nesaistīti, nesaistītas iestādes, piemēram, ar attiecīgiem nozaru ministrijām dalībvalstīs. Tālāk, eh, kāda veida ir eh, šies, šīs iestādes, šīs institūcijas? Jūs redzat augšpusē, eh, kā tas tiek sadalīts, ir šīs te atsevišķās un integrētās regulējošās iestādes. Atsevišķās tā tad darbojas atsevišķi, tas ir skaidrs, un integrētās ir vai nu integrētas ar transporta regulētu regulātoru vai konkurences iestādi. Vairums šobrīd ir šīs te atsevišķās neatkarīgās iestādes. E, ir, protams, zināms problēmas ar to, ka ir divas e, šīs, e, divi šie tipi. Uh, Uh, un ir svarīgi, vai, teiksim, šī institūcija koncentrēs tikai uz dzelzceļu vai uh, konkurenci un transporta uh, sistēmu kopumā. Taču ir savi arī labumi no tā, ka ir integrēts institūts, jo, teiksim, šis te atbalsta uh, birojs uh, ir, teiksim, viens, un tas savukārt palīdz ietaupīt līdzekļus. Bet uh, abas šīs formas ir saskaņā ar direktīvu. Tā būs apakšpusē. Uh, šeit, eh, piemēram, kas ir saistīts ar pār, pārstrādāto redakciju un to, kas tiek prasīts. Tā tad ir eh, regulātori, kas ir pilnīgi neatkarīgi no ministrijām, un tie, kas tādā vai citādā veidā ir saistīti ar ministriju. Šeit arī sadalījums ir ļoti līdzīgs. Un Tā tad attiecīgi ziņojumā mēs arī par to runājam sīkāk. Aplūkojāt regulātoru struktūru un to, cik efektīvi tie darbojas. Mēs esam aplūkojuši atsevišķus aspektus. Pirmais ir pārkāpumi, ko komisija ir atklājusi šo institūciju darbā Eh, un to nav daudz, bet eh, tie ir saistīti ar noteiktām dalībvalstīm, kur ir nepietiekama neatkarība, piemēram, eh, no dzelzceļa iestādēm un uzņēmumiem nepietiekšams pilnvaru līmenis, uzraudzīt konkurenci. Un kā tas iepriekšējā slaidā bija redzams, piemēram, ir nepietiekama atkarība no ministrijas. Uh, Un mēs esam vērsušies arī Eiropas kopienas, Eiropas kopienu tiesā, eh, lai izskatot Grieķijas, Čehijas, Vācijas un Spānijas gadījumus un šī uh, tabula apskata tikai pārkāpums, kas attiec uz pašām regulējošajām institūcijām, neapskatot citus aspektus. Ko mēs šeit, šeit esam izdarījuši? Mēs esam salīdzinājuši tirgus daļu, kas piedara jaunienācējiem šajā tirgu, uh, un salīdzinājuši ar uh, pārkāpumu skaitu. Šeit nu nav tāda skaidra modeļa, kas iezīmētos uh, sistemātiska modeļa. Vienkārši ir dalība valstis, kurās ir ļoti augsta tirgus daļa jaunpienācējiem sektorā un nav pārkāpumu bet sīkāk eh, jūs to atradīsiet eh, šajā pārskat ziņojumā. Un interesēs puses, ar ko mēs esam runājuši un ar kuriem mēs sarunājamies regulāri, iegūt datus šiem pētījumiem, eh, svarīga lieta ir administratīvā kapacitāte, kad piemīt atsevišķiem šiem regulātoriem. Arī šeit sistēma nav viennozīmīga. Vairums no regulatoriem ir ar nepietiekamu darbinieku skaitu, lai tiktu galā ar plašo tirgu. Piemēram, Itālijas regulators ar desmit darbiniekiem, viņiem ir jāapskata tirgus, kur ir vairāk kā 25 eh, kravu pārvadātāji un vairāk kā 50 pasažieru pārvadātāji. Skaidrs, ka ir jautājumi, kas tiešām eh, neļauj viņiem eh, pienācīgi strādāt ar dažādajām problēmām, konfliktiem un tā tālāk un tā tālāk, kas šajos eh, lielajos tirgos notiek, ja darbinieku ir tik ļoti maz. Vēl kāda analīze. Ļoti vienkārša pārbauda, lai atklātu, vai šie regulātori ir patiešām neatkarīgi. Un, uh, pirmās trīs ailes arī parāda mm, šo um, pārbaudi, kā tā izpaudās, vai uh, ministrijai ir birojas tajā pašā vietā, vai ir tas pats, uh, tāpat tīmekļa vietas nepastadrese, un vai ir šī pārklāšanās starp infrastruktūras pārvaldītāju vai uh, dzelzceļa uzņēmumu un regulātoru. Un ceturtā aile uh, kur ir runa par to, kas ir uh, finansējuma avots, kas arī zināmā mērā norāda uz neatkarību vai atkarību, un tas viss var radīt zināmas bāžas atsevišķos gadījumos. Tālāk noslēgumā mēs redzējām, kā uh, atšķiras uh, regulātori gan no finansiālo resursu, gan darbinieku viedokļa, gan to uh, neatkarības viedokļu tā tālāk. Tādēļ ir jāstiprina likumdošana, kas regulē viņu darbību, un eh, tie, viņiem ir jāpiešķir pietiekami daudz resursu un atbilstošās pilnvars eh, ir nepieciešams, lai eh, regulātori darbotos neatkarīgi no valdībām, īpaši tad, ja valdībām ir tiešas, ja tieša interese par šiem te uzņēmiem. Un, nu, kā jau teicu, ir jābūt attiecīgiem resursiem, lai viņi varētu veikt eh, pārskata funkcijas. Protams, ka dalība valstīs eh, funkcija apjoma varētu atšķirties, bet principi saglabājas iepriekšējie. Tālāk par sadalīšanu. Just a quick introduction. There are clearly other utilities. Tātad eh, šī atdalīšana uzlabo konkurenci. Atsevišķos gadījumos, noteiktos apstākļos, e, tās e, tiešām tā ir, tomēr tas neatrisina visas problēmas attiecībā uz tehnoloģiskām barjerām. Komisija jau ir skaidri paudusi un parlaments ir apstiprinājis savās direktīvās, ka uh, infrastruktūras pārvaldītāji un dzelzceļu uzņēmumi tiek atdalīti ir vairākas priekšrocības un <clears throat> trūkumi šādai atdalīšanai. Un mēs uh, esam uzskaitījuši dažas no tām. Un kā redzat, uh, rezultāti uh, ir arī atšķirīgi. Tad dažādas dalībvalstis īstenot atšķirīgus vertikālās atdalīšanas modeļus komisijas, komisija veic pētījumus, uh, lai noskaidrot, kādas ir šīs kategorijas. Un jūs redzat, te ir četras kategorijas. Tad te tiek pētīts, vai dzelzceļa pārvaldītājs uh, ir atdalīts no dzelzceļa uzņēmumiem. Vai dzelzceļa uzņēmumi īsteno kādas uh, infrastruktūras pārvaldības aktivitātes? Eh, re, re, reizēm šie uzņēmumi ir eh, piedara vienam un tam, vienam un tam pašam eh, holdingu uzņēmumam. Mēs izvērtējām vairākas jomas. Vispirms 2009. gada pētījumu, ko veica komisija un Eh, mēs izmantojām iepriekšējā slaidā norādītās kategorijas un mēģinājām dalībvalstis eh, sagrupēt pēc šīm kategorijām, kā tas bija 2009. gadā. Mēs, protams, apzinājāmies, ka tas viss var mainīties un tas joprojām mainās. Mm, mēs izmantojām visjaunāko pieejamo informāciju, bet varbūt kopš tā laika kaut kas ir mainījies. Komisija ir secinājusi, ka vairāk pašreizējie modeļi Eh, pilnībā neatbilst pirmajai dzelzceļa nosacījuma pakotnei. Mēs arī veicām anda, analīzi eh, un pamat, pam, balstījāmies uz Stier Davis Glīv veiktajiem, veikt, iegūtajiem datiem, veicām vairākas pārbaudas, izmēģinājumus, uh, mēģinājām izvērtēt infrastruktūras pārvaldītāju un dzelzceļu uzņēmumu neatkarību dažādās dalību valstīs. Tad šis ir kopsavilkums tabula ar vispārējiem faktiem. Mēs vērtējām, vai bija vieni un tie paši valdes locekļi attiecībā uz infrastruktūras pārvaldītāju un dzelzceļu uzņēmumu, vai to biroja atrodas vienā un tajā pašā ēkā, vai uz, uzņēmumi piedalās eh, infrastruktūras pārvaldībā un kāda, kāds ir aktīvi īpatsvars eh, šiem abiem dzelzceļa, eh, gan dzelzceļa pārvaldītājiem, gan infrastruktūras pārvaldītājiem, gan dzelzceļa uzņēmumam. Mēs joprojām uzskatām, ka šī analīze ir aktuāla, rezultāti ir aktuāli, un uh, varbūt eh, ir infrastruktūras pārvaldītāji, kas eh, mēģinās aizsargāt eh, savus, savu ietekmes jomu. Varbūt vajadzētu veikt arī citas pārbaudas, Es domāju, ka jūs eh, zināt, ka um, man runā, mans runāšanai atvēlētais laiks drīz iztecēs. Uh, ļoti bieži, diemžēl, infrastruktūras pārvaldītāji nav pietiekami neatkarīgi, un tas ir svarīgs aspekts uh, kapacitātes ziņā. Šī pētījuma ietveros mēs arī E, mēs arī veicām piecu atsevišķu gadījumu izpēti. Mēs izvēlējāmies Lielbritāniju, Zviedriju, Franciju, Itāliju un Nīderlandi. Un mēģinājām izvērtēt situāciju katrā no šīm valstīm, katru, katru šajā, katrā šajā valstī īstenoto modeli. Tātad apvienotā karaliste, konkurētspējīga, e, konkurētspējīgas franšīzes ir, e, ir pieaugušas izmaksas kopš 2000. gada, un tas ir ļoti dažādi iemesli dēļ, neobligāti e, atdalīšanas dēļ. Un e, ir arī argumenti, ka izmaksas rūpniecībai ir bijušas pārāk augstas. Un ļoti bieži tas ir ieguldījumu trūku, e, nepietiekumu ieguldījumu dēļ. Zviedrijā e, nav pastāv koordinācija, nav, nav problēma ar koordinā, koordinēšanu, kopš e, atdalīšanas ir uzlabojusies e, darbība. Niderlandē šī atdalīšana palīdzēja uzlabot e, punktualitāti, uzticamību, kapacitāti, drošumu un netika konstatēts izmaksu pieaugums. Itālijā uh, ir daudz jaunu uzņēmumu, kas ir ienākuši pārvad, kravas pārvadājumu tirgū, un nav skaidru datu par izmaksu pieaugumu. Francijā atdalīšana ir tikai daļēja. Ir, mēs jau iepriekš runājām, ka tāda pastāv, ir daži jauni uzņēmumi, tomēr konkurētspēja tiek kavēta. Eh, un eh, tā saucamais gid ierobežo uh, jaunu uzņēmumu uh, ienākšanu šajā tirgu. Mēs arī izveidojām diagrammas ar rezultātiem pār atdalīšanu un liberalizāciju. Un te mēs arī izmantojam RMMS 2009. gada pētījuma rezultātus. Šeit ir dažādi skatījumi uz liberalizāciju. Gan Eh, kādā mērā tā ir īstenota, eh, tomēr abos eh, pētījumos tiek konstatēts, ka ir panākts uzlabojums kopš tirgus atvēršanas. Atdalīšana un tirgus daļas Jā, pastāv ļoti daudz pilnībā atdalītu tirgu, uh, kur šie neatkarīgi operatori, operatoriem ir sa, uh, sava, uh, e, piedara noteikta akcija daļa tirgu, un tas arī atspogļojas datos. Visbeidzot, secinājumi par vertikālo atdalīšanu, neskatoties uz struktūrālām pārmaiņām, joprojām ir jā, jāizveido uh, Eh, jāizveido eh, komunikācijas starp eh, neatkarīgiem uzņēmumiem un pārvaldītājiem. Ir jā, jāveicina lielāka atdalīšana, un to ir iespējams panākt ļoti daudzās dalību valstīs. Uh, turpmākie eh, ar jauniem mehānismiem ir iespējams izvērtēt dažādas eh, politikas nostādnes, tā skaitā eh, neatkarīgu lēmumu pieņemšanu, kas atšķirs no juridiskas lēmumu pieņemšanas. Sep vertikālā sadalīšanas izmaksas var būt ievērojamas jā, ir nepieciešams sarežģītas sistēmas. Tas tā īstenošanai. Paldies! Paldies par to, ka prezentējāt savu ziņojumu. Esmu jau sastādījis runātāju sarakstu, bet vēlētos atgādināt, ka mēs šeit neapspriežam uh, pašu uh, Serčāni ziņojumu mums tas būs, tāda iespēja vēl būs eh, apspriest eh, grozījums 20. jūnijā. Mēs runājam par šo konkrēto ziņojumu, tā kā jebkurš, kurš sāks eh, virzīties prom, es viņiem vienkārši izslēgšu mikrofonu. Tā kā ziņojums. Man ir 150 runātāji pieteikušies sarakstā, bet laika mums ir maz. Tā kā burtiski divas minūtes, un ja kādam tas nepatīk, atvainojiet, bet, kā es jau teicu, es nevaru uh, pagarināt laiku, tā kā divas minūtes sākšu ar referentu, protams, Saikjānī kundze jūs pirmā. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, liels paldies eh, par šo brīfingu. Eh, tā bija interesanta informācija. Eh, priekšsēdētāji, jūs sacījāt, ka šie ir pētījumi, kas pēta to, kā mēs situāciju varam analizēt. Piemēram, attiecībā uz regulātoriem un kā arī uh, atdalīšanas analīzi. Uh, Jāsaka par pirmo dzelzceļa pakotni, eh, atsauksmes ir ļoti dažādas un analīzes ir ļoti dažādas. Bet daži punkti, varbūt lūgums pēc paskaidrojuma eh, mūsu eh, referentam. Vispirms runājot par atdalīšanu, es gribētu zināt saskaņā ar jūsu viedokli Eh, ņemot vērā jūsu pētījumu rezultāts, vai šī atdalīšana patiešām ir notikusi un kā tad izpauž šī daļējā uh, sadalīšana un kurās, kur tad nav šīs uh, sadalīšanas vispār. Tātad, ja mēs ņemam, piemēram, teiksim, vācu sistēmu, tā ir efektīva sistēma, un varbūt tas ļautu mums izdarīt zināms secinājums, uh, vai tad tirgu īsti stimulē šī atdalīšana vai nē. Tālāk, Nīderlandiešu piemērs. Vai jūs esat apskatījušies uz efektivitātes kritērijiem un izmaksām Nīderlandes tirgu? Uh, sociālās izmaksas un to samazināšanu, vai tad tas ir pareizais veids? Paldies par turēšanos pie laika, un kungs divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, vēlreiz tad uh, ekspertam. Uh, Pēc tam, kad Baltā grāmatā ir pavisam skaidri teikts, ka ir šīs infrastruktūras jādala. Um, tad uh, vēl šo argumentu pastiprinošs jautājums. Uh, ekspertīzes tika veiktas, bet ja mēs to atsevišķi skatāmies, piemēram, Britu modeli, uh, atdalījums 100%, arī konkurence ir pieļautā, bet, bet eh, ir liels izmaksas. Un paralēli tam, piemēram, Itālijai holdinga modelis, eh, kur nav tik efektīvi, par Franciju mēs vēl nevaram teikt, eh, tad man jā, jāpiekrīt Saračānī kungai, kundzei, kura vajadzētu arī analizēt šo Vācijas modeli kas attiecās uz uh, tirgus pieejamību. Uh, ļoti žēl, ka mums nav nevienas analīzes uh, pār austrumu Eiropas uzņēmumiem, jo tur arī ir runa par tirgus atvēršanu. Vēl jautājums arī, kas mums šķiet ļoti interesants ja mums ir pilnīgs sadalījums e, dažās dalību valstīs, tad tomēr mums ir arī valstī e, liela loma kā infrastruktūras menedžmentam. Un tad, protams, e, kurš uzņēmums tad neskatīties, lai viņa firma sasniedzis labākos rezultātus? Es domāju, ka mums par to ir jādomā. Jā, par šiem regulātoriem, protams, tas ir pilnīgi skaidrs, ka tam ir jābūt neatkarīgam. Uh, no abiem uzņēmiem, no e, infrastruktūras menedžmenta un arī no īpašniekiem. E, proti, tas tiek finansēts, teiksim, e, no šīs vienas valsts institūcijas. Un jā, mēs e, diskutējām par to, tad tie ir pirmie pieņēmumi. Uh, Jā, un tad pēdējais arī, ko es teicu. Es atvainojos, uh, priekšsēdētāja kungs, es neredzēju. Paldies. Čermons kundze. Bet kungs, es atvainojos, paldies priekšsēdētāju. Vēlētos uh, iebilst pret kalendāru par šo pārstrādāto redakciju. Mēs to redzējām pagājušajā nedēļā tikai angļu valodā. Uh, un daudziem kolēģiem nebija iespējas ar to iepazīties. Tādēļ es lūdzu sekretariātam piešķirt pietiekoši daudz laika, lai tiktu būtu iztūkoti arī grozījumi. Tātad vispirms, runājot par uh, regulātoriem. Tad, kad es izlasīju šo uh, dokumentu, es piekrītu, ka spēcīgs un neatkarīgs regulators ir uh, priekšnosacījums, lai atvērtu nacionālos tirgus. Uh, jo uh, atvērtāka valsts ir, jo spēcīgāk ir to regulātori. To jūs varat sal salīdzināt, piemēram, Vāciju un uh, apvienoto karalistu no vienas puses un Itāliju un uh, Spāniju no otras. Uh, spēcīgs neatkarīgs regulators ir priekšnoteikums, lai veidotu nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai. Tādēļ es atbalstu rekomendāciju par to, ka visas likumdošanas pārmaiņas tam jābūt tādām, kas nodrošina mm, attiecīgas pilnvaras uh, regulātoram. Lēmumi, ko pieņem regulātors, tiem ir jābūt saulēcīgiem un ātriem. Un Eiropas uh, līmenī, man liekas, šos lēmumus varētu pieņemt ātrāk. Es apstiprinu šo domu, kas janvārī tika izteikta komitejā par to, ka varbūt uh, Eiropas uh, līmenis, kas strādā tikai ar sūdzībām, ja nacionālajie regulātori vienkārši nav pareizi veikuši savu darbu. Pēc separācijas dokumentu izlasīšanas, tātad atdalīšanas, mm, manuprāt, šeit nav īstas sat tai sasaist ar tirgus eh, atvēršanu un struktūrālo modeli. Mums ir atklātas valstis kā Nīderlanda un apvienotā karaliste, un ir arī atklātas, eh, atvērtas valstis kā Austrija un Vācija, kur ehm, šī atdalīšana ir bijusi eh, daļēja. Un arī tirgus daļa starp neatkarīgiem operatoriem un iepriekšējām tātad valsts dzelzceļa kompānijām, no nu, arī šeit nav tieši saistības. Eiropas uh, līmenī ir jāpanāk patiesa tirgus atvēršana, mums visiem jābūt vienisprāts, lai nodrošinātu efektīvu, neatkarīgu nacionālo regulātoru darbību ar pietiekamiem darbini, ar pietiekamu darbinieku resursu skaitu. Uh, un lai to varētu izdarīt, mums ir vajadzīgs Eiropas līmenis. Thank you, Mr. Kramer, two minutes. Krāmer kungs uh, arī uz divām. En, man ļoti žēl, ka mums ir tikai divas minūtes, lai gan mums bija prezentācija. Es neiegūtu kaut kādas jaunas atziņas. Es kritizēju, ka jaunās dalībvalsts vispār netika iesaistīts pētījumā, ka Vācijā kā lielākā valsts, protams, tika turēta priekšgalā, kas attiecās uz skaitļiem, tad man būtu interesējusi atšķirības ar Vāciju un Franciju. Francijai mums ir negatīva attieksme 55% un Vācijā vienlaicīgi 44%. To jums būtu jāpēta jaunajās valstīs Igaunijā ļoti liels palielinājums eh, Slovāķija, kur mums ir mazāk nekā pirms tam. Es uzskatu, ka eh, eh, šie trašu cenas ir tik augstas, ka nevar transportēt kravu. Un dzelzceļš ir padarīts tik dārgs, ka nevar neviens tajā piedalīties. Un tas būtu tas īstais uzdevums, kas mums būtu jāpēta. man eh, nav šī separēšana pats galvenais, bet regulātoram ir jābūt ļoti labi nodrošinātam. Ja Itālijā ir tikai desmit darbinieki un viņiem ir jādara tas pats, kur citā valstī ir simts, tad ja nav jau brīnums, ka man jāgaida, eh, līdz es saņēmu atļauju, un, piemēram, tad jau mans transporta uzņēmums jau sen ir bankrotējis. Arī eh, Vācijā 14 dienās, piemēram, var eh, nonākt pie kopējā lēmuma, bet Francijā jūs nemaz nesaņemsiet atbildi. Un tad arī, protams, eh, caurskatāmība un infrastruktūras atvērtība. Pēdējais jautājums mani pagājušajā reizē kritizēja. Es teicu, separācija nav tas pats galvenais, es teicu, regulators ir galvenais. Man arī piekrita Francijas uzņēmumu un citi uzņēmumi. Paldies. Zīle, minutes, Paldies, priekšsēdētājs. <clears throat> es uh, gribētu Dionīri kungam uzdot faktiski divus jautājumus. Un pirmais ar nelielu ievadu. Es domāju, ka šeit klātesošie visi skatās uz šo uh, rīkāstu, uz šo jautājumu ar mērķi uh, radīt konkurenci, ar mērķis konkurences rezultātā samazināt izmaksas šajos īpaši kravu pārvadājumos, un jautājums, kas tam būtu vajadzīgs. Uh, un vai šis um, pilnīga atdalīšana par to īsti neliecina jūsu pētījumā, pie tā mēs gribētu teikt, ka es domāju, ka lielākā daļa no klātašosiem gribētu redzēt konkurenci ne tikai starp vienu inkombanta uh, uh, tirgus paplašināšana kādā citā valstī, bet patiešām privāta investīcija uh, fondētas kompānijas, kuras tiešām rada šo konkurenci visā Eiropas Savienības uh, tirgu. Uh, tātad vai jūs redzat šo te uh, uh, instrumentu, kā to panākt? Un otrs jautājums ir lokāla rakstura. Jūs neesat īsti pētījuši šeit, es pieņemu, ka bija maz laika. Ir četras valstis, trīs Baltijas valsts un Somija, kas faktiski ir integrēta citā dzelzceļa sistēmā. Uh, saistībā ar šos 15-20 mm platums liedēm un Krievijas dzelzceļa pamatā. Vai, ja mēs izdarītu šos pašas prasības, kā šeit e, Rietuma Eiropā un Centrāla Eiropā attiecībā uz nošķiršanu, vai jūs radīsiet labākas apstākļas Eiropas Savienības dalību valstu kompānijām konkurēt ar Krievijas dzelzceļu? Paldies! Thank you very much. That's the shadows and the rapporteur. What I'm going to... Tā, tas būtu par ēnu referentiem. Un tagad varbūt jādod eh, Dionāra kungam e, laiks eh, uzdo, atbildēt uz jau uzdotiem jautājumiem, un pēc tam varbūt vēl kādam būs laiks atbildēt un uzdot citus jautājumus. Nu, skaidrs, ka pēc Vācija te nav iekļauta. Uh, bet nu jums piecas desmit minūtes atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais jautājums. Kāpēc Vācija ir izslēgta? Vācija nav izslēgta. Mums, eh, mūs lūdza veikt pētījumu visas Eiropas mērogā, un eh, šīs, šī prezent, šai prezentācijā eh, nav atspoguļotas visas detaļas. Uh, Es, mēs izvēlējāmies eh, noteikti dalību valstu apakškopu, dažādu atsevišķu gadījumu apakškopu un pētījām modeļus konkrētajās valstīs. Eh, tā mēs vienojāmies ar parlamenta dienestiem. Un tieši šī iemesla dēļ mēs nesam uh, izpētījuši Vācijas gadību. Tas nenozīmē, ka mēs nepētījām situāciju Vācijā, uh, bet eh, šajā prezentācijā mēs veicam tādu vispārēju analīzi un uh, ziņojumā ir uh, dati arī par Vāciju. Es uh, piekrītu, ka nu, tā, Vācija nebija tāds atsevišķi gadījuma izpēte. Pavisam, ja man jābūt pavisam godīgam, tad Vācija ir daļai integrēts modelis, un tam ir gan pozitīvās, gan negatīvās puses. Tādēļ konkrēti, e, tādēļ ir, nav svarīgi, kuru valstu mēs izvēlamies modeļa analizēšanai. vēlos atbildēt arī Kijāni kundzei. Jūs jautājāt pa manu viedokli par Nīderlandi un Vāciju. Runājot par Nīderlandi, Tas ir gadījums, kur ir tiešām uzlabota efektivitāte, uzticamība, punktualitāte un tā tālāk. Tas ir eh, dzelzceļa tīkls, kam ir savas īpatnības, sava struktūra. Tad tas ir ļoti blīvs tīkls. Un to izmanto ļoti daudz pasažieru. Vai tas ir, vai tas būtu, vai eh, būtu labi veikt atdalīšanu šajā tīklā? Varbūt zināmā mērā jā. Ir vairāki labas prakses elementi, kurus varētu paņemt no visiem modeļiem, kurus mēs te apskatījām. Tomēr tas nebija mūsu mērķis šajā pētījumā, un nu, kurš tad ir tas labākais prakses modelis mēs, un, un tad izveidot tādu hipotētisko lab, vislabāko praksi. Vācija, Vācijā ļoti daudz e, jaunu uzņēmumu, tad tur šis uh, tirgus uh, ir tiešām paplašinājies. Ir daudz lielu uzņēmumu no ārvalstīm, kas ir veiksmīgi ienākušas tirgu. Ir vairāk kā 300 licenču, kas ir izsniegtas Vācijā, un tas ir viens no piemēriem. Uh, Ir arī daudz sūdzību, kas ir adresētas regulatoriem, komisijai. Pagājušajā nedēļā, piemēram, Dibi Energy sakarā bija sūdzība. Tas viens no piemēriem, kas man ienāk prātā, un jau pirms pieciem gadiem tā, tā bija problēma. Un te ir runa par atlaidēm, eh, kad ir runa par lielāku apjomu. Vācijā ir bijusi ievērojama izaugsme, jums ir taisnība. Tāpat arī eh, savukārt Francijā tirgus ir ievērojami sarucis. Jā, sa, sa, tirgus ir sarucis, kļuvis eh, mazāks, tā tirgus, īpa, tirgus daļa ir kļuvis mazāka. Vācija ir eh, daudz ko eh, iemācījusi Eiropai. Eh, tad pozitīvā nozīmē. Un tāpat ir arī mazāk eh, pozitīvas, eh, pozitīva prakse. Ir pētījumi, uz kuriem tiek balstīta analīze. Un pēc tā var secināt, ka Vācija, kas ir izmantota, modelis, kas izmantots Vācijai, nācis par labu tikai DB, eh, DB Energy uzņēmumiem, uzņēmumu grupai. Tomēr vairākas iesaistītās puses to, tam jau ir e, pievērsušas uzmanību un par to runājušas iepriekšējos, iepriekšējo pētījumu sakarā. Ķeramies pie pāriem jautājumiem, Kuna kungs. Es cenšos runāt tiešām ātri. Atbildot e, uz jautājumu par Centrāla Eiropas valstīm, darbojas tas pats princips. Mēs e, Es labprāt būtu iekļāvis daudz vairāk valstu - Vāciju, Austrumēropu, Bulgāriju vai Rumāniju, tomēr mums bija ļoti eh, maz laika veikt šo pētījumu, tāpēc mums vajadzēja izvēlēties atsevišķas reprezentatīvas valstis, no kurām mēs varējām iegūt vairāk informācijas un kas būtu, eh, kas būtu labāk piemēri par eh, to, ka šis eh, ziņojums eh, un informācija ir angļu valodā. Nu, tā šādā valodā mūs lūdza veikt šo pētījumu. Tad tā, un nav mūsu ziņā iztulkot šo, šo ziņojumu citās valodās. Jums ir taisnība. Nepastāv tiešas sakarības starp tirgus daļu un pārkāpumiem, kā arī modeļa struktūru. Un tas arī at, izkristalizējās mūsu pētījumā. Kremer kungs, es domāju, ka es jau atbildēju uz jūsu jautājumiem, tomēr es pilnībā piekrītu jūsu viedoklim par regulatoriem. Mēs minējām administratīvo kapilā, kap, kapacitāti kā iespējamu problēmu. Regulatori ir svarīgi šajā Eh, šajā nozarē, un tāpēc viņiem eh, ir vajadzīgi, vajadzīgi pietiekami resursi un skaidra struktūra. Protams, tas nav vienīgais, kas nepieciešams, lai nodrošinātu atvērtu tirgu, kas sekmē izaugsmi šajā nozarē, bet tie ir svarīgi elementi. Zīles kungs, kā samazināt izmaksas kravas pārvadājumiem? Labs jautājums vai atdalīšana samazinātu kravas pārvadājumu izmaksas. Nu, te var pastrīdēties. Tādā nozīmē, ka kāda ir notikusi atdalīšana, ja, piemēram, mēs vērtējam apvienotās karalistes modeli, tad nu, mēs neredzam īpašas izdevumu, iz, īpaši izdevumu samazinājumu kravas pārvadājumu jomā. Tas varētu uzlabot efektivitāti neapšaubāmi. Un, tomēr tas tā kopumā varbūt. Mm, nesam, un varbūt tas zināmā mērā samazinātu iz, izmaksas, tomēr tas nav, te, te nav tiešas saistības. Par, eh, par sliežu platumu atšķirībām. Eh, tas ir labs jautājums. Nepārprotami piekļuvi ir daudz grūtāk tajās dalību valstīs, kas savieno Eiropu ar Krieviju un uh, Un tas ir jautājums, kas ir jārisina sadarbspējas līmenī kopā ar Krieviju. Pēdējais jautājums, vai atdalīšana, vai atdalīšana uzlabo konkurētspēju, vai tāds bija jūsu jautājums priekšsēdētāji? Jā, tas se, tā sekmē konkurētspēju. Tā, e, tas ir absolūti nepieciešams, ja mēs vēlamies uzlabot konkurētspēju. Tur, kur atdalīšana ir eh, notikusi lielākā mērā, tad tomēr skaidrs, ka nevienmēr sakrība ir tik nepārprotama. Paldies! Nākamās divas minūtes uh, runās Rikei kungs. Pirmkārt, desmit gadus pēc Eiropas direktīvu darbības eh, mēs esam atkal strupceļā. Eh, dalībvalstīs ir konstatēti dažādi pārkāpumi un ļoti daudzveidīgi pārkāpumi, jo ļoti bieži, eh, ļoti bieži notika vienošanās par kaut kādu stratēģiju, un tas nemaz nebija ar viņu piekrišanu. Dzelzceļš kopumā neuzrāda labus darbības rezultātus, šī komiteja e, ir dzelzceļa atbalstītāji. Mēs runājam par dažādiem dzelzceļa modeļiem, un mums vajadzētu labāk aizstāvēt dzelzceļa nozari, nevis runāt par kaut kādiem dzelzceļa e, nozares modeļiem. Es redzu, ka ziņojums ir e, izraisījis dažād, dažād, dažādus viedokļus. Otrakārt, ir jāpanāk, lai visi noteikumi darbotos, nevis tikai viens, eh, vien, viens tiesība, tiesība akts. Acīm redzot, eh, atdalīš, uz atdalīšanu un ģērsela eh, tīkliem pārvaldītājiem attiecas dažādi tiesību akti Eh, mēs visi raugāmies uz dažādiem eh, aspektiem. Francijā īpsti nepastāv neatkarības starp eh, pārvadātājiem un infrastruktūras pārvaldītājiem. Ļoti izskatās, ka visi atrodas vairāk vai mazāk līdzīgā situācijā. Ja tīkls ir neatkarīgs un mm, pārvadātajā darbojas atsevišķi, protams, ka tas ir labāk. Visi to zina. Mēs runājam par drošību un citiem aspektiem, un tas viss ir svarīgs, eh, lai mēs panāktu labu rezultātu. Un to visu uzrauga eh, ne tikai valstu eh, kontrolas iestādes, bet Eiropas, ar Eiropas līmeņa kontrolas iestādes. Vēlos runāt arī par dze, par dzelzceļu punktotāru. Tā, tā arī ir jāuzlabo. Paldies! Paldies, mums ir pieteikšies vēl deviņi runātāji. Un mums ir kopā atlikušas vēl 20 minūtes, tā kā uh, Lūdzu, uzdodiet jautājumus, un lai tie attiecas uz ziņojumu. Lūdzu, mēģiniet man palīdzēt, lūdzu. Balčotis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mēs tiešām runājam par ārkārtīgi interesantu pētījumu šodien, un es gribētu mazliet uh, turpināt tās domas, ko mans latviešu kolēģis minēja. Jūs eh, atzināt, ka uh, mūsu gadījums ir interesants un specifisks, bet mūsu situācija grūta. Mums ir cits eh, sliežu platums, mums ir atdalīta pārvaldības sistēmas, un uh, mums ir uh, pieeja, piemēram, tādiem pievilcīgiem tirgiem kā Kazahija un citiem, vai nevajadzētu veikt pētījumu par to, kā trīs Baltijas valsts un Somija varētu nākotnē integrēties un kā tad labāk integrēties, kādu lēmumu šeit pieņemt, ja mēs pieņemam uh, lēmumus par pieeju infrastruktūrai nākotnē. Uh, mēs varbūt nākotnē varētu uh, palīdzēt papildināt nevis mūsu pašu, bet kādu citu trešo valstu budžetus. Kā ar atdalīšanu, kā ar izmaksām, kas no tā rodas, infrastruktūra līdz šim ir atbalstīta no valsts, bet nākotnē tas tā nebūs. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, ja mēs gribam pētījumu par Baltijas valstu integrāciju un Somijas integrāciju, uh, Mēs varam lūgt tādu ziņojumu, bet tas nav uzdevums, kas ir dots mūsu viesim un pārskata autoram Stīram Devisam Klīvam. Pratkungs. Priekšsēdētāja kungs, es arī vēlējos pateikties. Mēs jau nedrīkstam tagad teikt pētījums. Tas ir ļoti labi, ka jums bija laika spiediens un ka arī bija pastāvīgi grozījumi un um, lietas mainās atsevišķās dalībvalstīs. E, piemēram, Vācija, e, tad kādēļ netika analizēta Vācija, pēc manām domām, e, tomēr rodās ļoti daudzi jautājumi, tik pat cik atbilžu par regulātoru neatkarību Es domāju, ka regulātoram ir jāpiešķir attiecīgs līdzekļu daudzums, kā arī specializēts personāls. Un 61. lapusē jūs uh, atrunājāt tehnisko harmonizēšanu. Mm, Priekšniet noteikumi uh, tie ir jāharmonizē. Kas attiecās uz izmaksām, jūs nevarējāt uh, sniegt konkrētu atbildi. Uh, Es domāju, tas e, vedīs gan pie uh, izmaksu pie palielināšanās. Jūs arī par drošību minējāt uh, attiecīgajās dažās valstīs, kāpēc ne Lielbritānijā? Un tad man arī e, ir tādi apšaubāmi dati, kā var būt valsts institūcija integrēta, būt vienlaicīga arī kā neatkarīga. E, es domāju, ka tas ir nedaudz apšaubāms skatījums. Paldies! Durant, two minutes, please. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, je voulais peut-être paraphraser. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es arī Rikē kungu gribēju pārfrazēt, vai tas ir tiešām pilnīgs hauss. Valsts monopolu mums taču vajadzēja apkarot ar direktīvu. Tie pastāv vēl joprojām. Uh, Un otrkārt, es domāju, salīdzinājums ar elektrību, ar gāzi, ar aviāciju, es domāju, tās ir tomēr citas nozares. Devis kungs, jūs teicāt, eh, fragmentēt, tās nav labs risinājums eh, un nav saistības starp eh, atsevišķiem elementiem ar konkurenci un separāciju, tad ir atsevišķi modeļi Eh, ka mēs nevaram vadīties no tā, ka konkurence ir ideāla eh, un eh, pārāk liels saskaldījums, tas noved pie dažādām stratēģijām. Tātad ļoti uzmanieties šajā jaunajā redakcijā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 procentiem pasažieru satiksmei un arī krāvas transportam. Vai ir tā, ka jūs tiešām nevarat nekādus secinājumus iz, izdarīt, kā šī nošķiršana, jūs nevarat pateikt, vai tas ir labi vai slikti? Bet lūdzu man labojāt, ja es maldos. Man šķiet, ka es dzirdu, ka šī nošķiršana nevienmēr ir uzlabojums. Es arī saprotu, ka mums ir jārūpēs par to, jūs sakāt, eh, izmaksu palielināšana, separācijā, tad atdalīšanās, dzelzceļa transportā. Uh, E, ir mm, institūciju prasība. Jūs runājat par līgumiem. Vai izmaksas pieaugs vai nē? Jūs runājāt par apvienoto karalisti. Un tad jūs sakat neatkarīgi no lēmuma. Bet tas ir kaut kas cits nekā šī nošķiršana, šī nodalīšana. Vai jūs uzskatāt, ka tas būtu labāk, ka regulātori tiek stiprināti un ir tikai minimālas prasības, tā tad ir kontrole Eiropas līmenī? Mm. Atšķirībā no nacionāliem regulātoriem un tad neatkarīgi lemt. Jā, gan skurts. Jā, pavisam īsi Es eh, nevēlos vest šīs debates, eh, kā ir atšķirīgās sabiedrībās. Eh, es tikai gribēju nosaukt divus pētījumus, un daudzi kolēģi teica, ka viņi ir izlasījuši to, ko viņi tieši gribējuši dzirdēt un arī Bandlinga kungs nevarēja visu izdarīt. Jums bija tomēr ļoti labs pētījums, un tāpēc man būtu vienkārši, divi vienkārši jautājumi. Tad attiecībā par Beļģiju regulātora apmaksā infrastruktūras menedžers, un tur nekur neparādās, vai viņš ir atkarīgs, neatkarīgs, vai tas vienkārši tika aizmirsts. Un tas ir arī saistībā ar uh, mana kolēģa Žorža Baha jautājumu. Ko jūs saprotat ar šo neatkarību? Vai tā ir juridiska neatkarība vai faktiska neatkarība? Vai jūs šo neatkarību esat pārbaudījis, vai, piemēram, pastāv finanšu neatkarība? ir sabiedrības, kuras izskatās ļoti neatkarīgas, bet ja mēs skatāmies kome, kapitālu, tad šī neatkarība tomēr ir ļoti nosacīta. Tātad ne tikai juridiskie aspekti, bet arī finansiālie aspekti šajā neatkarības jēdzienā. Paldies! Paldies, Groškungam un tālāk Salanovs kundze. Jā, paldies. Es arī centīšos pavisam īsi izteikties. Es uh, tikai vēlējos nedaudz reaģēt uz to, ko jūs atbildējat Krāmer un Kunkungiem. Jo es esmu pārliecināta par to, ka, lai uh, sauktu kādu pētījumu par pan-Eiropas pētījumu, tad uh, eh, centrālu un austrumu Eiropas valstis arī būtu jāiekļauj šādā pētījumā, jo šīs valstis ir gaidījušo pētījumu krietnu laiku. Uh, Un e, mums būtu ļoti noderīgi e, tādi būtiski secinājumi. Tā kā metodoloģijā varbūt tas ir trūkums Aijels Senders, Senders kundz lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vispirms es atvainojos par to, ka nebiju klāt visā prezentācijā. Bet es esmu izlasījusi secinājumus un es esmu sekojusi arī kolēģu debatēm. Un, eh, jā, šeit pašlaik izvēršas eh, tāds mērens karš eh, starp vienas un otras opcijas atbalstītājiem, bet fakts, ka, teiksim, Vācija netika iekļaut pētījumā, mums tas rāda problēmas, es domāju, īpaši Vācu kolēģiem. Un, ja mēs skatāmies, piemēram, uz Spāniju, un Balčūtas kungs minēja, eh, teiksim, šo te problēmu ar eh, atšķirīgajiem sliežu ceļu platumiem, protams, te pastāv dažādas pretrunas. Un uh, vienmēr secinājumos būtu jāmin izmaksas, kas ir ļoti svarīgs faktors. Tad, kad mēs runājam par atdalīšanu un, un uh, Uh, dzelzceļa pakalpojumu izmaksām. Diemžēl šiem pakalpojumiem ir tieksme sadār, sadardzināties. Uh, šeit varbūt vajadzētu tā teikt sapurināt neatkarīgos uh, un stimulēt neatkarīgos operātors šajā tirgū. Mums varbūt tādā veidā vajadzētu likt uzsvaru, lai panāktu progresu uh, un no tā gūtu labumu gan eh, kravu pārvadātāji, gan uh, pasažieri. Ir runa par šiem integrētajiem līgumiem, un šobrīd konkurenti uh, zināmā mēla, mērā runā par to, ka dažas lietas, ko mēs esam atcējuši un atdalījuši, vajadzētu siet atkal kopā un sadalīt un uh, apvienot. Tā kā varbūt jūs varētu iedot mums kādu informāciju par šīm tendencēm. Uh, jo mēs vēlamies Eiropas modeli, nevis atsevišķu spāņu, vācu un vēl citus modeļus. Jā, es eh, tātad vēlējos runāt vēl par Vācijas sistēmu, jo es uzskatu, ka tā ir izkropļots eh, attēls, ko jūs te prezentējat. Eh, mums jau ir arī bez Vācijas dzelzceļa ļoti daudz uzņēmumu un um, tika streikots, un uh, tātad mazs atalgojums. Tātad Vācijas modelis un regulātors nevar tik slikti strādāt, kā jūs varbūt iedomājaties. Okay, thank you, finally, my... Jā, paldies, un visbeidzot dažs punkts no manas puses. Uh, Es gribētu, Grošs kungs, jums uzsist uz pleca, jo būtībā viņš aizstūrēja tieši tur, kur es vēlējos. Tenori kungs, es varētu teikt, jūs varētu radīt vislabāko ziņojumu par labāko pētījumu, kādu jebkāds šeit ir redzējis, bet cilvēks šeit vienmēr teiks, Ja viņiem nepatīk sadalīšana, viņi teiks, ka tas, uh, uz, uh, tas nekam neder, uh, un ja viņi to atbalstīs, tad vai būs pret to, ar vārdu sakot, katrs to grozīs, kā tam vajag. Tā ir politika, kā tas notiek. Vairumā es redzu, kā šī komiteja ir sadalīta pēc politiskā principa. Tad, kad jūs, bet tad, kad mēs runājam par dzelzceļu, tad faktiski šis sadalījums ir pa dalībvalstīm, tas ir nacionāls. Tātad, lūk, tā mums te notiek. Bet es nedomāju, ka uh, šis uh, te vēl tinta nebija uh, nožuvusi uz jūsu ziņu, juma, kad mēs saņēmām uh, CR, uh, e-pastu un nākamo un tā tālāk. Tā nu tas notiek. Bet es domāju, ka deputāti vēl zināma mm, veida varbūt uh, norādes, virzību, jā, jo atdalīšana ir ļoti tāds jūtīgs, eh, sarežģīts punkts, un eh, tiešām cilvēki meklē informāciju, kā izdarīt pareizos risinājumus. Es nedomāju, ka eh, Aijala Sanders kundzei taisnība, ka vajag atkal visus siet uh, kopā, bet, kas attiec uz operatoriem, jā, nu, uh, es domāju, ka tiešām uh, ir zinām iemesli, kādēļ vajadzētu uh, dzelzceļa operatorim atdot atpakaļ arī dzelzceļus. Piemēram, paskaties, kam tad pieder uh, dzelzceļa tīkli mm, valsts kompānijām, vai tas būtu vācu, nīderlandiešu vai franču. Nu, tā tas ir. Bet ir jautājums, uz ko varbūt neviens nevēlas uzdot saskaņā ar pašreizējo sistēmu, piemēram, ar Vāciju. Vai Vācija rada problēmas? Vai tas ir tikai fakts, ka jūs neesat apskatījuši Vāciju? Tas ir tā teikt attaisnojums. Nu, redz, mēs neapskatījāmies Vāciju, un tāpēc, e, un cits atkal saka, jūs Vāciju neapskatījāt, tādēļ šis pētījums nav labs. Jautājums, no kurienes roda naudu? No kurienes Deutsche Bahn dabū naudu? Piemēram, no infrastruktūras uh, īpašnieki, mēs zinām atbildi, bet cik tas viss ir caurskatām, tas tik tāds e, jautājums. Jums ir septiņas minūtes atbildēt, un tad mēs varam tādu ātru nobeigumu norganizēt. Paldies! Es sākšu ar vieglāko varbūt vai būtu jāveic Baltijas valstu integrācijas analīze. Protams, es esmu konsultants un, protams, ka no manis tikai tāda atbildi vien var sagaidīt. Bahkungs eh, ir daudz atbilžu, kas rada jautājumus šajā nozarē. Tā un tas ir. Un tajā īsajā laikā mēs esam cenšies dot pēc iespējas vairāk atbilžu, bet jums ir taisnība, tas ir process. Eh, jā, izmaksas ir pieaugušas. Piemēram, drošība eh, apvienotajā karalistē. Es jau to minēju prezentācijā, ka tas nav eh, tieši saistīts ar atdalīšanu. Daudz izmaksu pieauguma ir saistīta ar investīcijām, atjaunošanu. Uh, un kur uh, varbūt parādās sekas no tā, ka pirms atdalīšanas ir uh, trūci šo investīciju. Jo, principā, atdalīšanas nolūks jau nebija parādīt, ka uzņēmums izskatās tagad labāk. Un, principā, nevarētu teikt, ka būtu pierādījumi, kas to patiešām pierāda. Drošības jautājumi tie ir ārkārtīgi delikāti jautājumi, un es negribētu teikt, ka šeit ir sasaistīta kaut kādā veidā atdalīšana un drošība. Tātad tieša eh, korelācija nepastāv starp padalīšanu un eh, ietekmi uz dzelzceļa satiksmes drošību. Trāda kungs. Eh, neviens jau negrib neko dalīt, tikai dalīšanas pēc. Tātad sadrumstalošana, sadrumstalošanas pēc nav nepieciešama. Ir, protams, noteikti mērķi par efektivitātes uzlabošanu, nu, izmaksu uh, uzla samazināšanu, efektivitātes pieaugumu, uh, tirgus atvēršanu uh, klientiem, lai tas būtu pasažieris vai kravu pārvadātājs. Lūk, kā dalīšana varētu būt viens no soļiem šajā virzienā, bet tas nav vienīgais solis un tas nav vienīgais, kas būtu jāizdara. Bet potenciāli tas ir tomēr, eh, tā ir virzība pareizā virzienā. Jā, pastāv dažādas kultūras, un tā ir viena no lielākām problēmām dzelzceļu nozarē, lai būtu integrēts dzelzceļš, jāsaka, ka nav vienā vienotas uh, dzelzceļa kultūras, paskatieties tikai uz tehnoloģiskajām atšķirībām. Un tas viss pratīs, prasīs ilgu laiku, taču tas ir jautājums, kas ir jārisina lai arvien vairāk un vairāk veidotos kopīgs tirgus. Cerks kungs, es īsti nesapratu. 6% pieaugumu izmaksās, ko jūs minējāt. Tālāk ir komentārs no vietas, ko mēs diemžēl nedzirdam, bet acīm redzot, komentētājiem ir taisnība. taču dažos gadījumos ir pieaugušas izmaksas un ir jābūt uz minimālai kontrolē valsts līmenī, lai uh, tas tiktu detalizēti izskatīts. Groša kungs. Uh, neatkarības gala mērķis, uh, jā, tā tad jautājums uzdevējs ir pazudis, vai tas ir finansiāls vai juridisks. Es gribētu teikt, ka tas pavisam kaut kas cits, tas ir kultūras mērķis. Neatkarība ir eh, tāda pati lieta kā sadrumstalošana. Jūs to nedarat pašas darīšanas pēc, jūs mēģinat radīt tirgus stimulus, lai cilvēki vēlētos ieiet šajā nozarē, šajā biznesā, vēlētos investēt. Jo, ja šeit nebūs neatkarīga redu, eh, regulātora, kas ir pietiekami neatkarīgs, tad viņiem šis pārliecības nebūs, un viņi neuzņemsies šīs investīcijas. Tālāk finansiālās situācijas uzlabošana. To arī vajag detalizētāk izskatīt, bet šeit ir runa arī par kultūras aspektiem, par to, ka ir jārada atbilstoša sistēma, lai cilvēki gribētu investēt. Senelaus kundze pētījums, kas nav paneiropas pētījums. Nu, tas nav pētījums tādā nozīmē, tas ir, tā teikt, informatīvs dokuments. Ja jūs gribat eh, visaptverošāku pētījumu šādā laikā, tas nebija iespējams, bet eh, tāpēc eh, pret to ir jātiec savādāk. Korka kungs, sūdzības par diskrimināciju. Ko jūs redzētu? prezentācijā tie bija pārkāpumi, tie nevien, tas nevienmēr ir sūdzības. Sūdzību Vācijā ir daudz no cilvēkiem, kas vēlas būt pieeju. Mm, ir daudz jaunu pienācēju, taču potenciāli to varētu būt vairāk. Jo, lūk, šīs te pārliecības līmenis par investīciju efektivitāti dzelzceļā ne visur ir vienāds. Atkal piezīme no vietas, ko, diemžēl, mēs nedzirdam. Nu, jautājums par to, vai Vācijas neiekļaušana ir vienkārši atrunāšanās, vai tas ir darīts ar nolūku. Es nedomāju, ka tā ir problēma. Mēs izskatām dažādus modeļus, piemērus, esam snieguši modeļu piemērus dažādās dalību valstīs. Ir skaidrs, ka notiek attīstība visos tirgos, visi tirgi mainās, un es arī domāju, ka tie ir tādi pārstāvnieciski modeļi, tie raksturo to, kas notiek dalību valstīs, pozitīvi aspekti, negatīvi aspekti. Nu, ar to es arī varētu beigt. Labi, paldies, Dienoro kungs, un Šis jautājums ir tāds, kas tiešām interesē deputātus tādā vai citādā veidā, bet paldies par veltīto laiku un paskaidrojumiem. Grozījumi. Tātad 24. maijs, kad tiks izskatīts ziņojuma projekts, grozījumi tiks izskatīti 20. jūnijā. Komitejā balsojums 12. jūlijā un septembrī uh, plenāra sēdē, man liekas, ka 13. mais ir uh, šis uh, termiņš grozījuma iesniegšanai. Un komisija apstiprināja koordinātu pied, koordinātoru piedāvāto laika grafiku. Paldies! Man nav citu jautājumu, izņemot paziņojums par to, ka nākamā tikšanās vieta un laiks ir Brisele 23. maijas, pulksten 15. Tādēļ paldies arī tulkiem par darbu, un uh, ar to es arī beidzu šīs dienas sanāksmi. Visu labu!